Good morning. I will speak in. E, labrīt. Es turpināšu spāņu valodā vadīt sēdi. Lūdzu, izmantojiet e, tulku austiņas. Sāksim ar darba kārtības apstiprināšanu. Ja iebildumi nav, tad mēs darba kārtību apstiprinām. Priekšsēdētāji paziņo šodien nav, un tad, tāpēc mēs varam pāriet pie darba kārtības pirmā punkta, kas ir publiska uh, uzklausīšana kopīgajam uh, visaptvarošajam darba plānam attiecībā uz savienoto valstu attiekumu un uh, attiekšanos certificēt. Uh, Tas attiecas uz kodolu nolīgumu ar Irānu un Šajā gadījumā mēs atgriežamies pie sankcijām pret Irānu, kas varētu būt svarīgs jautājums. Tāpēc šo jautājumu mēs šodien gribam runāt ar diviem ekspertiem, no kuriem pirmais ir Kornelijus Adebārs no Carnegie Europe un otrais runātājs Elija e, Geran Maiera no Eiropas eh, ārlietu padomes. 14. Eh, februārī Donalds eh, Trumps piedāvāja atteikties no certificēšanas kopīgiem darba plānam, līdz ar to atjaunot sankcijas pret Irānu. Pēdējo nedēļu laikā Savienoto valstu eh, prezidents ir nosūtījis satraucošus signālus, kas varētu attiekties uz uh, kodolnolīguma ar Irānu nākotni. Parlaments vairāk kārtīgi ir apliecinājis savu atbalstu nolīgumam. Tas nozīmē, ka mēs eh, atsakāmies no nolīgumiem ar Irānu vai ka atbalstām kopumā stāvokli valstī, eh, ieroču politiku un tā tālāk. Taču šie nolīguma punkti ir jāskata ārpus tā un bez nolīguma pasaule nebūtu drošāka, drīzāk gluži otrādi. Savienoto valstu sankciju noteikšana apgrūtinātu Eiropas uzņēmumu, kur ir investējuši Irānā e, darbību, bet nemazinātu Irānas naftas e, eksportu. Kāds pēc tam būtu uh, iespaids uz Irānas ekonomiku un ko mēs varam darīt, lai aizsargātu Eiropas uh, uzņēmumus, kuri ir investējuši Irānā. Uh, Irānas prezidents ir stiprinājis ekonomiskās saiknes ar Ķīnu, ar uh, Pakistānu, ar citām valstīm. Un kādas būs ģeopolitiskās un ģeoekonomiskās sekas sankciju atjaunošanai? Uh, vai mēs eh, vērosim Irānas tuvināšanos ar Ķīnu un Krieviju, un kādas būs sekas pēc tam, kad notiks atkāpšanās no kodola nolīguma. Vai tas nozīmētu atsacīšanos no neizplatīšanas protokola? Un šajā sakarā Irāna formāli turpināt respektēt kodolnolīgumu, kas nedotu iespēju pārējām parakstītajām valstīm sankcijas atjaunot vai noteikt. Valsts ārlietu ministrs ir norādījis, ka Irāna proporcionāli nopietnā veidā rieģēs uz savienoto valstu sankcijām. Vairāk eksperti norāda arī to, ka Irāna varētu spērt attiecīgus soļus šajā gadījumā, kādi tie varētu būt, kādas būtu, kādas būtu reakcijas eh, starptautiskajā arēnā. Mēs esam aicinājuši ekspertus atbildēt uz šiem un citiem jautājumiem, kas varētu būt būtiski šajā gadījumā, un tāpēc iesākumā es došu vārdu Kornoli Jusam Adebaharam viņa ievadvārdiem uz 10-15 minūtēm. Uh, paldies, es runāšu angļu valodā. Liels paldies par aicinājumu uz šo uzklausīšanu. Liels paldies sekretariātam personālam par to, ka šis uh, pasākums, šī uzklausīšana ir organizēta. Arī paldies uh, kolēģiem, kas uzstāsies līdzās man. Uh, Šī tematika ir aktualizēta ļoti pareizā laikā, un kā jau teica priekšsēdētājs, mm, tas ir mēs atkārtojam šo debatīvu ik pa pieciem gadiem, un vienmēr ir pienācis īstais laiks, un nekad nesūdz šī aktualitāte runāt par Eiropas Savienības pozīciju Irānas jautājumā. Tomēr jāsaka, mēs esam nokavējušies nedaudz ar certifikācijas atteikumu. Atteikums notika ir, noticis jau ir oktobrī. E, tas ir tāds iekšējais ASV jautājums. ASV prezidents ir atteicies e, certificēt Irānas atbilstību e, vienošanās noteikumiem, un tagad mēs gaidām termiņu, un šajā termiņā uh, ASV prezidents Trumps varētu atjaunot sankcijas pret uh, Irānu. Un uh, es viesojos Teherānā, runāju ar politiķiem šai valstī, un es jums varu teikt, ka tiešām mums ir diezgan grūti ir aizstāvēt um, Eiropas pozīciju, tāpēc es esmu priecīgs jums paskaidrot nedaudz dziļāk un vairāk par to, kāda varētu būt Eiropas pozīcija. Elī un es Mēs um, nolēmām runāt tā kā vienādā prezentācijā. Es runāšu no sākuma par vispārējiem jautājumiem, ieskicējot ģenerālās līnijas, un tad viņi turpinās detalizētāk stāstīt specifiskāk par to, ko Eiropa darīs. Uh, Mans arguments ir, ir tas, ka mēs ne tikai runājam par vienošanās kodolenerģijas jomā saglabāšanu vai glābšanu. Ja mēs atskatāmies pagātnē un analizējam, kas tad ir novicis līdz šodienas notikumiem, mums, mums noteikti jāatgriežas pie 2003. gada, pie gada, kad sākās šīs sarunas. Un es gribētu tiešām atgriezties pie Eiropas Savienības interesēm no tā brīža līdz mūsu dienām. Šīs intereses ir triju veidu. Runāšu pēc kāds vispirms. Uh, Vispirms um, ASV inter ir novērst uh, Irānas bumbas um, ražošanu. Un eh, tālāk, sākot no 2003. gada līdz mūsu dienām, ir ļoti, ļoti liela aktualitāte, lai novērst kara situāciju. Tas ir īpaši svarīgi, lasot arī Twitter ierakstu, ko raksta Trumps. Un visbeidzot, eh, Eiropas Savienībai ir mm, jānorādus ar vadošo lomu, ka Eiropas Savienība ir ļoti redzams spēlētājs visaptveroši, un to mēs redzam gan trešajā gadā, gan arī tagad. Tātad par pirmo intereses punktu Eiropas Savienībai mēs eh, cenšamies novērst situāciju situāciju, kad eh, Irāna varētu mm, ražot mm, bumbu. Un mm, mums ir ļoti labs ierocis šis rīcības plāns JCPOA. Un tas ir stiprs instruments, bet nav pietiekams. Eiropas Savienība ir ir um, varbūt nedaudz novirzīsies no šī rīcības plāna īstenošanas aspektiem, pārsvarā skatās uz aģentūras uh, ziņojumiem, kur ir apstiprināta Irāns atbilstība uh, vienošanās prasībām, bet uh, Eiropas Savienība arī nevar pievērt acis uz to, kas notiek šajā valstī, lai izliktos un apgalvotu kaut ko un izliktos, eh, ka lūk, šis eh, dokuments ir un ar to arī pietiek. Šis dokuments eksistē, tomēr tas ir jāuzrauga un Eiropas Savienībai ir jāskatās uz to, kā šis eh, visaprotams rīzības plāns tiek um, īstenots un ir nepieciešams arī nākt ar inspekcijām, tad, kad rodas aizdomas, jādodās uz vietām, kur notiek tāda aizdomīga ražošana saistīta ar ātumu mm, ieročiem. Otrs jautājums saistīts ar rīcības plānu, saistīts ar šiem te tā kā nobeiguma klauzulas, sunset clause, visi zina, ka rīcības plāns ir ierobežots laika ziņā, pretējā gadījumā nu, nebūtu iespējams panākt šo brīvprātīgo piekrišanu šai vienošanai no Irānas puses. Irāna nebūtu piekritusi ierobežot savu kodola programmu. Runājot par šiem nobeiguma nosacījumiem, ir ļoti svarīgi saprast, ka Irāna arī tajā gadījumā, eh, ja šīs rīcības plāns tiks īstenots veiksmīgi 10-15 gadus, eh, tad Irāna beigu punktā eh, būs ļoti atšķirīga no sākuma stadijas. Un šie nobeiguma nosacījumi norāda, lūk, ka Irāna, kad Irānā vai, vairs nebūs um, šie ieroči, tad mēs varēsim turpināt, um, turpināt miermīlīgu programmu. Bet pat, um, ja tas tā būtu, tad jāatzīmē, ka Irāna ir ratificēja sakotnējo protokolu un Irāna joprojām ņemot vērā visu ierobežošos nosacījumus un garantijas klauzulas joprojām paliks uh, atomu līguma puse. Uh, Un tad runājot par šo transatlantisko instrumentu, mums ir jāpaturprātā, ko tas nozīmē rīcības plāna noteikumi. Un tas ir jādara dialogu formā. Dialogs jāfokusē ne tikai uz Irānu, bet arī jāņem vērā reģionālais konteksts, arī um, daudzpusējais konteksts, kas ir saistīts ar kodolierošu neizpildīšanu. Uh, Reģionāli runājot, tās ir tās normas, kur piekrituši ir dalībnieki, ka ir ratifikācijas process šim papildu protokolam, e, jo īpaši, kas attiec uz šo reģionu, tas ir pēc izlīcis, un jācenšās rast veidus, kas saista reģionālās lielvaras ar ieroču neizplatīšanas režīmu tādā veidā, kā tas ir bijis pirms kopīgā rīcības plāna apstiprināšanas. Pirmā prioritāte, kā jau es teicu, ir novērst mm, bumbas ražošanu. Un tas attiecas ne tikai uz Irānu, arī Saudi, Saudi Arābija ir mm, norādījusi uz šādu iespēju, ka viņi arī varētu iegādāties kodoli ieroci, ja Irāna rīkosies līdzīgi. Uh, lai arī eh, plānā ir rakstīts, ka mm, nedrīkstētu nekādi iegādāties kodolieroci, nekāda veida. Mm, un tad eh, Irānai ir arī tāda civila programma, kur tiek apgalvots, ka tā ir mm, bagātināšanas funkcija nevis ieroču funkciju. Un eh, tātad reģionālā dialogā ir, protams, jānovērš jebkura kodola ieroča ražošana Persijas uh, Persijas um, līcī, bet jārunā ir par civilu nolūkiem. Un um, Eiropas Savienībai ir jānodrošina tas, ka ikviena uh, kodola programma um, saskan pilnībā ar uh, visām garantijas mehānismiem, kas nodrošina tātad šo miermīlīgo funkciju, un tāpēc es un ASV kompānijām ir aktīvi jāiesaistas, lai palīdzētu attīstīt Saudārābijai savu programmu. Un eh, tad jāatgādina, ka arī ASV devis piekrišanu Irānas programmai, un eh, šī bagātināšanas programma, eh, tas ir arī instruments, kas mums palīdz arī labāk saprast šo jauno situāciju, kur ir iesaistīta arī Saudārābijas kodolprogramma. Tālāk par pēdējo svarīgo momentu, es runāju par reģionālo dialogu Ir jau izskanējis priekšlikums no Irānas ārlietu ministra, tas e, notika drošības konferencē šonedēļ. Un e, tad e, atsauc ir uz ANO rezolūciju 598, kur noteikts Irāns Irāks konfliktu nobeigums, un mums tur ir arī uzdevums veidot dialogu. Šādā ietverā, un tāpēc Eiropas Savienībai vajadzētu varbūt ieskrīties dziļāk šajā uzdevumā. Eh, otrs punkts - izvairīties no kara situācijas eskalēšanās. Īstenībā šī situācija tagad ir vēl aktuālāka nekā 2003. gadā. Tajā 2003. gadā mums mm, jāceras, ka mm, tajā laikā izcēlās arī mm, situācija, kas tālāk veidoja šo reģionu par ļoti eh, tādu nestabilu. Eh, tas bija pēc Irākas invāzijas Un, un līdz ar to ASV un Eiropas pārstāvji iesaistījās šī jautājuma risināšanā. Un arī mums mm, tagad joprojām nāk, nāks risināt situāciju, kas radās šajā reģionā. Eh, pēc šī kara turpinājās militārās aktivitātes ne, ne tikai Sīrijā un Jemenā, un arī pēdējie notikumi konflikti jāpiemina eh, tad konflikti starp mm, Izraelu un Irānu, kas tiek izvērts Sīrijas teritorijā. Uh, Ņemot vērā visu šo kontekstu, Eiropas Savienībai ir ļoti svarīgi Eiropas Savienībai sekot Irānas eh, kodolraķešu programmai, kas ir viens no draudiem reģionālai drošībai. Reģionālais dialogs ir tas, kas, eh, uz ko būtu jāecina Eiropai dialogā ir jāaicina reģionu valstīm sadarboties, domāt kopā par reģionālo drošību, jo eh, tieši Tieši tā ir rakstīts arī rezolūcija 2231, tā ir ANO rezolūcija, ar ko tiek apstiprināts kopējais visaptvarošais rīcības plāns. Bet jāpiemina, ka te ir ne tikai Irāna, bet arī Saudārābija, Jemens konflikts Un es gribētu jums atgādināt arī Eiropas parlamenta rezolūciju, kas tika pieņemta pēc mm, debatēm par ieroču pārdošanas liegumu Sauda Arābija. Un tas ir daļa no kopējās debates, kas notiek šobrīd globāli, un Eiropas Savienības uzdevums ir savest kopā reģionālos dalībniekus, lai eh, ierobežotu šo valstu rīcību un lai izvairītos no kara situācijām šajā reģionā. Un visbeidzot par Eiropas Savienības lomu aktivitāti. Gal galā tas ir saistīts arī ar uzticēšanos Eiropas Savienībā, ar to, cik uzticamas un cik konsekventas ir mūsu rīcības. Un tieši tāpēc ir vis, vispirms apņemšanās aizstāvēt kopīgo visaptvarošo rīcības plānu un arī realizēt visas normas, kas ir šajā plānā, un tas, lai arī kas nenotiktu 12. maijā, Eiropas Savienībai vajadzēs pāriet no procedūrām, varēs, vajadzēs strādāt konkrēti, jārunā par, par tiem, kas ir Eh, pārkāpuši līguma normas, ir apvienotā komisija, kur eh, šādi konflikti jautājumi tiek iz, iz, izpētīti, un tālāk ir arī process, ko nosaka rīcības plāns, eh, kas tiek aktivizēts, ja notiek pārkāpums. Tālāk uzticēšanās un konsekvence. Tas nozīmē, ka jāstrādā kopā gan ar Irānu, gan ar ASV, ir jābūt uh, konstruktīviem un kritiskiem. Un šeit um, Es pieminēju arī dažus jautājumus saistībā ar Irānu. Eh, te ir konsekvence infekciju ziņā, eh, instrukcijas no atomenerģijas aģentūras, eh, un šeit ir jāvērt tālāk šie reģionālie mm, disputi, kas ir saistīti ar kodolenerģētiku, ar mm, kodoldrošību, kā ar konfliktiem. Uh, šajā reģionā. Ļoti bieži tiek pieminēta tirzniecība un deficīts tirzniecības apgrozījumā starp Eiropas Savienību un Irānu, un tieši šajā jomā. Irāna uzskata, ka Eiropas Savienība varētu rīkoties vairāk, darīt kaut ko vairāk esošajā situācijā un arī vēl vairāk rīkoties tajā situācijā, kad ASV izstāsies no šī rīcības plana un vairs nepildīs savas saistības. Runājot par sadarbību ar ASV, es domāju, ka neraugoties uz visiem ziņojumiem un rakstiem dažādos plašsaziņas līdzekļos, tomēr ir ļoti svarīgi e, Eiropas, Eiropiešiem strādāt līdz 12. maija termiņam kopā ar ASV partneriem jāmeklē kopsaucējs, jo ASV nesastāv tikai no prezidenta. Un tādā ziņā visi centieni no Eiropas līderu puses, ieskaitot eh, dalībvalstu līderu centieni runāt par šiem jautājumiem dažādos līmeņos, ir ļoti svarīgs uzdevums. Es gribētu atgādināt jums eh, Eiropas parlamenta mm, ziņojumu par nākotnes stratēģiju. Tur 4C punkti tika pieminēti, un tagad 4M ir aktuāli. Mei, Margarīni, eh, Morg, eh, Makrons un Merkel. Tātad 4M būtu ļoti svarīgi. Un, eh, un trīs no viņiem ir gatavi iesaistīt aktīvi līdz 12. maijam, un ļoti svarīgi šajā visaugstākajā līmenī iesaistīties un arī aktīvi apliecināt Eiropas pozīciju. Eiropas pozīcija nozīmē arī to, ka Eiropas Savienība eh, stabili aizstāv intereses, kas pastāv šajā rīcības plānā. Eh, tas nozīmē, ka nevajadzētu veicināt eskalāciju un nevajadzētu arī atkāpties no principiem, kam piekritusi ir Eiropas Savienība. Un eh, lai reaģētu ļoti izšķirīgi, uh, dalībvalstīm ir jāpēta, un iekšēji tas ir jādara, cik tālu tad dalībvalsts ir mm, gatavas iet, ja e, mm, pienāk šis termiņš 12. maijas un ir jārīkojas tālāk. Trešais punkts arī par uzticību un konsekvenciem. Es ir jāstrādā ar ANO, un mm, šis rīcības plāns ir dokuments, ko apstiprinājusi ANO Un eh, Krievija un Ķīna, neraugoties uz vispārējo, tomēr ļoti konsekventi pieturās pie šī līguma normām. Un ja drošības padome nav spējīga lemt, eh, par šiem jautājumiem, kas ir saistīti ar eh, visaptrošo rīcības plānu, tad Eiropas Savienībai jāstrādā ar ģenerālo asambleju kā organizācija, kas pārstāv visu valstu kopumu. Un visbeidzot, eh, tas viss, eh, protams, negarantē, ka iznākums būs veiksmīgs. Eh, tomēr aktivitāte, vadošā loma mm, un Eiropas Savienība ir atzīta par šādu līderi noteikti Tas arī pats par sevi negarantē veiksmi, bet tas nozīmē, ko, ka būs sakarīga politika, tiks izmantoti pienācīgi, pareizi instrumenti un cerībā arī, kā pārējie dalībnieki, rīkosies līdzīgi, arī konsekventi un, un um, saprātīgi. Rā. Paldies, un tagad bez kavēšanās dodu vārdu Ieliegerin Hai. Labrīt, paldies priekšādātāji, paldies arī šīs uzklausīšanas organizētājiem. Paldies, ka devāt mums iespēju jums pievienoties šodien. Man lūdza šodien komentāros pievērsties konkrēti tam, ko Eiropa var darīt, lai operativizētu visus šos procesus. Nu, mans kolēģis jau minēja iemeslus, kāpēc tas nepieciešams ņemot vērā, ka šobrīd ir palicis tikai mēnesis līdz termiņam, kad eh, ASV prezidentam jāpieņem vēl lēmums. Un gribu uzsvērt, ka šī ir joma, kur ASV prezidents, jāsaka, ir ar pilnu izpildu kompetenci, neskatoties uz uh, citiem, kas ir arī šai kopējā struktūrā un kas varbūt konsultatīvi dod viņam padomu pieturēties pie šīs certifikācijas, tas nav pats par sevi saprotams. Nu, lūk, pēc tam esmu gatava atbildēt uz citiem jautājumiem. Turpmākajās nedēļās, tuvojoties šim noteiktajam termiņam, es domāju, ka ASV administrācija turpinās um, izdarīt uh, spiedienu uz. Uh, šo četru ES, uz šo trīs ES dalību valstu valdībām, lai tās pieņem mērus, kas vai nu pieņem šos vienprasīgos pārkāpumus no ASV puses kopējā darījumā, vai, mm, kas vēl ļaunāk, vēl padarītos par tādiem kā līdzvainīgiem. Šobrīd E3, manuprāt, ir ļoti labi rīkojušies, strikti pretojoties šāda veida spiedienam un redzam, ka ir iecelts eh, Boltons un Pompeo, kas zināmā mērā nozīmē, ka šī ASV pozīcija nostāja būs vēl tikai un vienīgi striktāka. Tas savukārt nozīmē, ka vajadzēs pielāgot Eiropas nostāju, tīpaši E3 gadījumā, virzoties uz priekšu, tai būs jābūt daudz robustākai, daudz striktākai um, sarunās ar tādām personībām kā Pompeo un Boltons, kas vadīs šīs sarunas. Uh, iepriekšējā sarunvedēja komanda bija daudz mērenāk noskaņota. Kā jau kolēģis norādīja, turpmākajās nedēļās notiks vairākas augsta līmeņa vizītes. Um, Makrons, Merkele dosies šajos komandējumos, un Vašingtonā šorīt arī bija svarīga tikšanās par uh, par kodolu jautājumiem. Turpmākajos, turpmākajos mēnešus šķiet būs četras jomas, kur ES valdībām vajadzētu rīkoties. Pirmām kārtām jāizveido spēcīga un vienota nostāja pret tiem pasākumiem, kas pārkāp šo kopējo rīcības plānu, pret mēriem, ko īsteno ASV un kas vienprātīgi šo vienošanos pārkāptu. Tāpat laikā Izdarot pretošanos šādu veidu spiedienam, vienlaikus jāparāda atvērtība sadarbībai ar ASV, lai varētu mazināt viņu bažas attiecībā uz to, kas notiek ar Irānas kodolu programmu tajā brīdī, kad iztecēs attiecīgie termiņi attiecībā uz Irānas saistībām. Un tāpat arī jābūt gataviem strādāt ar ASV pie citiem apstrīdamiem, strīdīgiem jautājumiem saistībā ar Irānu. Otram kārtām Eiropiem, Eiropiešiem turklāt ir ļoti uzmanīgi jāsakārto secīgi savas darbības, lai palielinātu svirs iespējas sadarbībā ar ASV. Un jāizvē, jā, jā, nepārāk agri vajadzētu atklāt visas kārtas, kas ir Eiropiešu rokās. Esam redzējuši, kāda ir Trumpa sarunvešanas taktika, piemēram, kongresā par tādiem jautājumiem kā tā, kā migrācija un tā tam līdzīgi. Un, ja pārāk agri piekāpjas viņu priekšā, tad redzam, ka viņu prasības mēdz pieaugt. Eiropiešiem tāpēc jābūt ļoti piesardzīgiem attiecībā uz laiku, kad tie izspēlē savas kārtas un jāmaksimizēs vīrusu manevrēšanas iespējas. Jāizvēlas pareizais moments, nu, piemēram, attiecībā uz papildus sankcijām Irānai, eh, reģionāliem jautājumiem, raķešu programmu. Tas viss ir daļa no pakotnes, ko ASV ir gatava apspriest. Un es domāju, ka ļoti uzmanīgi šeit tiešām secīgi jāizvēlas, eh, ka, kam nākamajai esam gatavi, pie, gatavi piekāpties. Un jācer, ka ASV m, mm, tomēr, nu tad vēl pieturēsies pie atsevišķām sadaļām. Tālāk ņemot vērā, ka ASV ir zināmas eh, garantijas, tāpat laikā jāsamazina cerības, ko liekam uz šo kodolu vienošanos. No 12. māja šis process virzīsies tālāk un nevaram pieļaut ASV prezidentam šo darījumu turēt un tā kā nu, ķīlā, nu, izmantojot kā sviru, jo turpmāk un pastāvīgi. Jādomā par likumdošanas risinājumiem, politiskiem risinājumiem, kas ļautu samazināt neskaudrību attiecībā šo darījumu. Viena otra no idejām šai kontekstā nozīmē, ka varētu pat pagarināt, piemēram, laiku uh, kurā darbojas šīs atlaides, piemēram, attiecībā uz ASV sekundārajām sankcijām, piepra kas pieprasīta šī kodoldarījuma ietveros. Turklāt nepieciešams mainīt arī par to, arī lēmumu pieņemšanas veidu Obamas laikā. Šāda veida lēmumi tika pieņemti ļoti strauji ministrijās, valsts departamentos, un tie tika politizēti. Tā jābūt vienai no prasībām no Eiropas puses. Ja tā vēlas, lai šis darījums būtu ilgspējīgs un virzītos uz priekšu. Un ceturtām kārtām patiešām pavisam nopietni jādomā par kaut kādiem ārkārtas um, plāniem vajadzības gadījumam detaļās šobrīd vēl nevaram iedzināties par to, kā šādi plāni varētu izskatīt, izskatītos, respektīvi to nedrīkst tieši šobrīd, bet pirms to daru, tomēr ir jādefinē strateģiskās prioritātes Eiropai un arī zem Irānai attiecībā šo kopējo rīcības plānu, un es domāju, ka Eiropai. Tas arī tika uzsvērts. Ir svarīgi domāt par to, kā panākt, lai Irāna ievēro tās svarīgākās eh, saistības šī kodola pasākuma ietveros. Uh, Un laiks un pāraudzība, kas starptautiskai sabiedrībai ir svarīgi elementi, to joprojām jāpārliecinās, ka to joprojām iespējams darīt, neskatoties uz Irānas veikto. Tātad, ko darīt, lai Irāna ievērot saistības, neskatoties uz ASV izstāšanās no nolīgums. Un otra strateģiskā prioritāte Eiropai, manuprāt, ir ir šāda. Ja ASV prezidents patiešām pieņem lēmumu atteikties no šīs vienošanās, tad jādomā par to, vai Eiropieši var rast veidu, kā nodrošināt tādu civilu nodalījumu, eh, pils, normālu nodalīšanu šajā gadījumā no ASV, lai nebūtu kaut kāds haoss un uh, Um, neizvērstos kaut kāda veida strīdiņi un tam līdzīgi, kam, protams, politiski būtu daudz ļaunāk, saks, ir jāspēj varbūt paturēt kaut kādas politiskas garantijas attiecībā uz šādu te politisku, nu tā teikt, šķiršanos. Attiecībā uz Irānu runājot par viņu prioritātēm, uh, nu, ir diezgan grūti paredzēt, kādas varētu būt Irānas reakcija rēģējot uz šādiem notikumiem, kā jau priekšsēdētājs teica, līdz šim starptautiskie novērotāji šķiet ir novērojuši zinām tādu strateģisku raksturu pacietību no Irānas puses attiecībā uz visu veidu reakcijām uz ASV prezidenta rīcību kodoli jautājumos, bet, nu, jāsaka, Irāna savu retoriku tomēr arī padara laika gaitā striktāku attiecībā uz tām iespējām, kas ir viņa priekšā. Uh, Nu, tas nav tikai tāds politisks gājiens. Nesen dzirdējām arī draudus palielināt par to, ka varētu pār 20% palielināt urāna bagātināšanas apjomus. Un tas, eh, protams, ir saistīts ar šo kodolu vienošanos, jo tur noteikti 4% apjoms eh, urāna palielināšanā. Mēs, protams, nevaram būt īsti pārliecināti par to, bet tas, ko vērojam Eh, no Irānas ierēģņu puses ir tas, ka šķiet, ka viņi būtu gatavi ļoti uzmanīgi raudzīties uz to, ko ES dara kā reakcija uz ASV. Un viņi visdrīzāk varētu gribēt palikt šai kodola darījuma ietvaros, jo tas, zināmā mērā, kalpo arī kā nacionālās drošības garants. Irānā protams, e, notiks arī vainīgo meklēšana. Viņi tāpat laikā vēlēsies izvairīties no politiska sabrukuma, gan politiska, gan ekonomiska saistību zuduma ar rietumu pasauli. Un te nerunājam tikai par Eiropu no Irānas puses, te runa saistīta ar, te vis, tas viss saistīts arī ar Āzijas tautsēmniecību, ar Ķīnu un tā tālāk, kam nav, kam nav maza loma spēlējuma Irānas tautsēmniecībā, un ar to visu saistīta nepieciešamība uzmanīgi raugot, raudzīties to, vai es varu piedāvāt tādu pakotni, kas rada pietiekam daudz motivējošu elementu, ko Irāna saviem vēlētājiem var likt priekšā kā pietiekamu, lai pieturētos pie darījumu. Un jāsaka, politiskā situācija Irānā šobrīd ir ļoti delikāta, sāsinājusies, sabiedrības atbalsts šāda veida politiskai vienošanai ir mazinājies. Un, un ir skaidri jāredz ekonomikas un politikas priekšrocības, ko šāda veida darījums Irānai no Eiropas varētu piedāvāt. Nu, droši vien pēc māja arī vēl būs tāds, nu, vēl, vēl zināmā mērā tāds periods, kurā iespējams vēl samierināt, konsultēties ar Eiropu un, un kaut ko risināt. Uh, Nu, vienalga, vai tas tad notiks eh, vienotas komisijas eh, formātā vai citādi, bet es domāju, ka lietas būtība būs tāda, vai Eiropieši būs spējīgi nodāvēt, piedāvāt tādu procesu vai mehānismu, kas ļautu eh, nepi, nepieļaut ASV sekundārās sankcijas attiecībā uz Irānas un ne ASV uzņēmumiem un Eiropas uzņēmumiem, respektīvi pat, ja ASV prezidents atteiksies no līdzdarbošanās šai programmā, respektīvi neatteiksies no sankcijām, ko pieprasa šis darījums, vai pastāv tāds mehnisms, ko mēs varam izveidot, kas šo sankciju īstenošanu nepieļautu, novērstu. Un šāda mehānisma veidošanas centienos, protams, e, nu, jādomā par šo ārkārtas plānu, krīzes plānu. Un šajā saistībā man ir šādi ieteikumi. Pirmām kārtām E3 vajadzētu tūlīt pat uh, sākt pie plašākas koalīcijas, eh, strādāt pie plašākas koalīcijas veidošanas, lai vērstos preču ASV izstāšanās ietekmi. Tas pirmām kārtām būtu jāsāk darbā kopā ar citām ES dalībvalstīm. valstīm Mm, konsultējoties ar tām, īstenojot diskusijas, to var darīt Eiropas ārējās darbības dienestas, bet vienlaikus ši, šim darbam jāiet arī tālāk. E, ir šai darbā koalīcijā jāmēģina iesaistīt arī Krievija, kas sākotnēji bija šīs vienošanās daļa, bet arī Āzijas tautsēmniecības, e, Koreja, Indija, Japāna. Uh, arī viņi ir ļoti nobežījušies par eh, kodolieroču bruņošanās iespējām, un tas ir reģions, kas viņiem ir ļoti pietuvināts, tikpat ļoti, cik mēs paši. Uh, un arī viņi ir nobežījušies par ilgtermiņa ietekmi, ko varētu radīt ASV pašreizējās eh, sā, paredzamās sankcijas. Un tātad arī šeit varam veidot koalīciju, un kā daļa no koalīcijas Francija un Lielbritānija tīpaši varētu ļoti rūpīgi padomāt par mēriem un pasākumiem, ko varētu īstenot ANO drošības padomas ietvaros. Tas, protams, ir cieši saistīts ar šo vienošanos, ir tīpaši attiecībā uz eh, reakciju uz ASV sankcijām. Nu, diemžēl Eiropiešiem tas nozīmēs arī zināmas nērtus lēmumus, nenoliedzam un sadarbības partners, kā, tādus kā uh, Krievija un Ķīna, bet es domāju, ka tā tomēr ir joma, kur mēs varētu veidot darījumu attiecības ar šīm valstīm, jo šeit pastāv zināmas kopīgas intereses. Otrām kārtām nepieciešams palielināt arī pašreizējos centienus gan no ēst valdību puses, gan arī privātajā sektorā. Jāmeklē iespējas vai ir, piemēram, no, iespējas nodrošināt kaut kādu veidu atlaides, e, kas ļautu atvieglot šīs sankcijas, ja tās atkal tiktu liktas vietā. Uh, Tas varētu nozīmēt kaut kādus plašas atlaides, atvieglojumus, tie varētu būt saistīti ar konkrētiem sektoriem, kas ir svarīgi Eiropā, piemēram, enerģētika, aviācija, finanšu pakalpojumi, eh, autobū, mašīnu būve un tā tālāk. Tāpat domāju, ka pieredze pēdējā laikā sarunās ar šāda veida atlaižu un signālu nodrošināšanu, piemēram, darbā ar kongresu un ierunājumu par Krieviju, piemēram, tas varētu piedāvāt zināmā mērā ceļu uz priekšu. Trešām kārtām, un es zinu, ka Briselē tas ir visai pretrunīgs temats, es domāju, ka ir vajadzīgs nopietni apsvērt iespēju atkal atdzīvināt ES bloķēšanas regulējumu nu, tas būtu vismaz tāda kā svīra turpmākajos mēnešos sarunās ar Trumpa administrāciju sakot, ka, lūk, Eiropā ir citas iespējas. Jā, es vēlos attiekties no startautiskiem lī, no līgumiem, tad Eiropā ir jāspēj parādīt, ka tā var atdzīvināt savus krīzes plānus. Un es domāju, ka šī bloķēšanas, šis bloķēšanas regulējums varētu piedāvāt šādu iespēju. Es esmu runājis ar daudz, daudziem mēs multinacionāliem uzņēmumiem, un viņi ļoti labi zina, ka finanšu saiknes ar ASV, starp ASV un ES, protams, ļoti sarežģīti šādas konkrētas ietekmes radīšanu ar bloķēšanas regulējumu palīdzību, bet tāpat laikā tomēr es ierosinātu turpmākajos mēnešos tā, eh, vismaz runāt par to, jo arī tas piedāvātu Eiropai zinām politisku sviru sarunās eh, par atlaidēm, kas tad varētu nozīmēt nu, tādu draudzīgu šķiršanos eh, darījumu ietvaros ar ASV. Es valdības eh, pie nākamā jautājuma jau strādā, bet respektīvi banku un finanšu šķēršļu no, novēršana eh, īstenojot kodola vienošanos. Kodola vienošanās ir divpusēji vienošanās. Daļa no tā ir saistīta ar to, ka Irānai jāpilda savas saistības attiecībā uz īstenošanu, bet daļa no tā ir saistīta arī ar pielikumiem, kas attiec uz ekonomikas sadarbību. Bet, nu, tas smag, tā smagākā daļa šai saistībā ir sloks, kas kritīs uz Irānas pleciem par nopietnu reformu īstenošanu viņu banku sektorā un nodroš, atbilstības nodrošināšanu finanšu e, jomām. Bet es domāju, mēs kā Eiropieši arī varētu piedāvāt lielāku tehnisku un cita veida e, kompetences atbalstu Irānai, ņemot vērā, ka tā nu, šobrīd nāk laukā no perioda, kur gadu desmitiem tai tika piemērotas sankcijas. Un tāpēc, piemēram, ja es investīciju banka šeit varētu nostāj, piedalīties darboties. Tas būtu, manuprāt, atbilstīgs ietvers, kurā, piemēram, uzņēmumi varētu saņemt alternatīvas finansējuma iespējas, vienlaikus eh, te nenotiktu kaut kāda aizsprieduma izmantošana attiecībā uz sadarbību ar ASV. Un turklāt arī durvis vajadzētu atvērt, at, durvis vajadzētu atstāt atvērtas ASV, ja tā vēlētos atgriezties pie šīs vienošanās vai nu šīs administrācijas vai nākamās administrācijas laikā, jo, protams, ka šī kodola vienošanās darbojas daudz labāk, ja, ir, ja tajā līdzdarbojas arī ASV, un ņemot vairāk, ka mans laiks sāk iztecēt, atgriezīšos vēl pie sešām rekomendācijām, ko esam izstrādājuši. Pirmām kārtām šis vēstījums gan ASV, gan pārējiem, te, gan Teherānai, gan Saudārābija Izrēlai ir jāspēcina, sakot, ka lūk, šis darījums nav saistīts tikai un vienīgi ar attiecībā ar Irānu, bet ka tas lielākoties saistīts ar to, ka nepieciešams ierobežot globālos draubus, kas saistīti ar kodolu bruņošanos, kodolu drošību šajā reģionā. Viņi ir ļoti pietuvināti Eiropai. Tie ir reģioni, kas visi savā starpā ir saistīti, kurus skar dažāda veida konfliktu, bruņot konfliktu un tā tālāk, un ja būs kaut kāda veida notikuma eskalēšanās, tad cietēji, protams, vislielākā mērā būs tieši Eiropa. Paldies. Mēs varam pāriet pie eh, de, debatēm, bet tagad došu vārdu deputātam, kurš eh, uz, izteiksies kolēģi Flekersteina vārdā. Thank you very much. Uh... Paldies deputāts Līts. Paldies priekšsādētāji un paldies pār šiem abiem eh, ieskatiem. Un es eh, izteikšos Kurta Fleckensteina vārdā, kurš nevarēja ierasties šodien sanāksmē, bet es arī e, pilnībā atbalstu viņa viedokli. Kā referents Irānas jautājumus, es gribētu uzsvērt šodienas uzklausīšanas e, nozīmi attiecībā uz eh, kopējo darba plānu. Un ņemot vērā savienoto valstu atteikšanos no certificēšanas. Šis ir ļoti nozīmīgs jautājums gan Eiropai, gan pasaulē. Un atkāpšanās no kopīgā darba plāna varētu būt visai apdraudošs šim darījumam. Atkāpšanās nozīmētu stiprināt eh, stingrās līnijas eh, piekritēju nostāju. Eh, turklāt tas var novest vēl pie vairāk konfrontācijas reģionā. Tāpēc pilnībā piekrīta augstajai pārstāvei, kur pasvītroja to, cik svarīgi strateģiski ir pilnībā ieviest nolīgumu visām pusēm. Tas notika ministru sanāksmē pagājušajā nedēļā. Līdz šim atomenerģijas aģentūra vienmēr ir atkārtojusi, ka Irāna pilda savas saistības. Tomēr Trumpa uh, nesen iecēlā Eh, amatā Mikhail Pompeju Peju un Džanu eh, Boltonu, un mēs saskarāmies ar nepiekāpīgāku sārunu vešanas manieru no uh, Savienoto valstu puses. Mums ir jānosaka šajā sakarā mūsu strateģiskās prioritātes un mūsu atbalsts JCP OA. Protams, ir dažādi veidi iesaistītajām pusēm sekot tam, kā tiek vienošanās īstenot, taču mūsu nolūks ir panākt to, lai Irāna pilnībā to izpildītu, un otrkārt mums ir jāseko tam, lai arī savienotās valstis izpildītu nolīgumu. līgumu mums ir jārīkojas vienotē šiem mērķiem, un es uzskatu, ka mums ir jābūt ar tiešāku nostāju sarunās ar savienotajās valstīs, lai mēs nekļūtu par līdzinātājiem kodolu e, nolīguma apdraudēšanā. Mēs vēlamies turpināt mūsu alternatīvās opcijas, ja tā būs jārīkojas, un mēs strādāsim ar līdzīgi domājošām koalīcijām, lai aizpildītu tās plaisas, ko varētu radīt potenciālās savienoto valstu atkāpšanās. V Mums ir jādomā, kā samazināt konfrontācijas un konfliktu riskus reģionām. Turklāt Mums ir jāturpina parādīt to, ka Eiropas Savienība ir ticams partners un ka tā seko starptautiskiem standartiem arī grūtos laikos. Un, protams, mēs vēlamies risināt arī citas jautājumas ar Irānu, kur ir ārpus IEC POA ietvara. Irānas eh, kodola ieroču programmu, Irānas lomu Sīrijā, Jemenā ir būtiski jautājumi, tomēr tie ir jāskatā atsevišķi un visbeidzot. Mums ir jābūt gataviem vissliktākiem scenārijiem, kad Savienotās valstis atkāpjas no vienošanās. Mums ir jādomā par politiskiem, ekonomiskiem pamudinājumiem Irānai, lai tā aizpildītu šo vienošanos, un mums ir jārunā par opcijām, kā Eiropa varētu šādus pamudinājumus nodrošināt, piedāvāt ekonomiskus, tehniskus un citus rīkus, lai mazinātu sekundāro sankciju zekas. Un tādas uzklausīšanas kā šīs varētu palīdzēt mazināt uh, tos zaudējumus, kādu varētu iestāsties. Un šeit es piebildīšu kolēģu sacītājiem, ka es sekošu tam, vai mēs Eiropas Savienībā redzam arī citus risinājumus, kādu no valstīm, kas piedāvā citus risinājumus un Tāpat tika pieminētas reģionālās sarunas. Mums ir jārunā par kodolu jautājumiem Persijas līča reģionā. Ir citas sarunas sākušās. Jūs pieminējāt Saudārābiju, vai arī tas jau ir jāņem vērā, ja tas vēl nav izdarīts. Un tas būtu vēl kā papildu pavadiens, pie kura mēs varētu strādāt šajā, šajā stā, situācijā. Paldies, Stanokungs! Paldies! Man arī jāskrien kaut kur citur. Es ceru, ka paspēsies atbildēt uz man jautājumu arī. Es noteikti saprotu šīs uh, problēmas, kas ir um, saistīts ar um, pēdējiem notikumiem. Es uh, zinu arī, ka Boltona iecelšana ir, ļo, ir ļoti svarīgs solis, jo viņš ir uh, um, milzīgi speciālists šajā jautājumā. Un, un saprotu, cik aktuāli šī situācija sakarā ar ASV rīcību. Divi ātri jautājumi. Viens no nu, jums teica, ka mm, Saudā Arābija arī ir parakstījusi ieroču neizplatīšanas līgumu. Es to nezināju, bet ja tas tā ir, tad kādā veidā viņi eh, varētu Viņiem varētu būt e, tiesības e, veidot pašiem savus kodola ieročus, vai viņi ir daļa vai nav daļa no, no šī rīcības plāna, kā viņi to varēs e, kaut ko tādu darīt, ja viņiem nesaskaroties ar sankcijām. No ANO mēs saprotam, ja kāds rīkojas bez līguma, tad no ANO ir sankcijas. Un otrs jautājums par manu valsti. Uh, Mana valsts ļoti tuvu no izstāšanās eh, no Eiropas Savienības Brexit dēļ. Mm, visi zinām, ka apvienotā karaliste piedalās ļoti aktīvi šajā formālā, gan formātā, gan 3 eh, plus 3, gan citos formātos. Un um, visi arī ļoti labi zina, ka apvienotā karaliste um, pēc um, izstāšanās ir um, ārkārtīgi nadzīgi noslēgt īpašu tirniecības vienošanos ar ASV, un vēl 20 mēneši pēc Brexita, tad tas ir pāries periods, un ir uh, attiecīgi arī lobby um, Vašingtonā, tā ir tāda anglo sfēra. Uh, un, um, tiek paredzēts, ka e, Trumps arī pēc Brexita nodrošinās to, ka saikne ar apvienotā karalisti būs ciešāk. Kā tad būs, tad, kad apvienotā karalisti izstāsies no Eiropas Savienības, lai gan viņi, protams, saka, ka e, apvienotā karalistē, ka, e, ka viņi atbalstīs gan Eiropas Savienību arī turpmāk, arī būs, darbosies saskaņā ar mūsu šo plānu, bet kādā veidā viņi varēs nu, izlīdzināt šīs pretrunas un strādāt? Thank you. And... Uh, Mūdīs uh, kundze. Liels paldies par šīm ļoti interesantām prezentācijām. Paldies par visu šo um, faktu daudzumu, ko jūs mums pastāstījāt. Um, vispirms es piekrītu visiem šiem komentāriem, kas uh, attiec uz šo rīcības plānu, arī jūsu situācijas analīzi, kur mēs esam šobrīd, ko mēs darīsim tālāk, kā tas saskan ar likuma varu. Uh, kas mums būtu jādara, lai mēs darbotos eh, arī saskaņā ar eh, tām saistībām, ko mēs esam internacionāli uzņēmušies, nu, ka līdz ar to mums ir jāpild savi pienākumi. Un viena no lietām, par kurām jūs runājāt, un varbūt jūs varētu par to pastāstīt vairāk, jūs runājāt par rīcību Eh, pret eh, Irānu, kas ir vērsta, kas notiek ārpus šī kopējā visaptarošā rīcības plāna, jo mm, mums eh, ir arī plašākas bāžas par to, kas notiek šajā valstī attiecībā ar mm, tautu un mm, arī cilvēkiem, kas ir ieslodzīti cietumā. Tas ir tad, šie cilvēki tie, lietu jautājumi, tas ir tikai viens aspekts Un es zinu, ka notiek arī tādas diskusijas par to, ka varētu mm, eh, runāt par papildu sankcijām, kas varētu būt mm, uzliktas arī ārpus rīcības plāna. Ja šādas sankcijas notiks, eh, ja tā būs reakcija pret ASV pozīciju saistībā ar nesertificēšanu, ja būs šāda rīcība pret Irānu sakarā to, ka Irāna rīkojas eh, savas valsts iekšķienē, iekšēnē, mm, pret saviem cilvēkiem, varbūt, kas nav tieši saistīts šīs rīcības ar, ar kodolu vienošanos, kas tad notiks tādā gadījumā. Un uh, tālāk treškārt, ņemot vērā esošos apstākļus, visu šo ļoti, ļoti, ļoti delikāto situāciju arī saistībā ar šiem mm, pseido kariem vai vietējais nozīmes kariem, kas notiek uh, šajā teritorijā vai ir sākušās jau reģionālās sārunas arī par šo te aspektu. No komentāriem, ko izteicāt, īsti neizskanēja, nebija īsti skaidrs. Jūs runājat par, par jaunu um, rīcības plānu, kas varētu fokusēties uz, um, uz pasākumiem, ko veic Saudārābija, bet uh, ko jūs varētu pastāstīt plašāk par um, šādu notikumu attīstību, ko es ieskicēju? Tātad šie divi jautājumi var būt no manas puses šobrīd. Neapšaubām mums ir ļoti daudz diskutē, un šie jautājums ir ārkārtīgi delikāts. E, šeit e, šodien ir situācija daudz bīstamāka nekā tajos gados, kad mēs sākām tikai runāt un, un spriest par kopīgā rīcības plānu. Jā, man... Paldies, e, Modī skundzei. Nākošais runātājs Paldies par šo lielisko prezentāciju. Man ir divi jautājumi. Viens eh, eh, Kornelisam Adebāram. Jūs sacījāt, kā eh, nolīguma beidoties Irāna būs savādāk valsts. Es neesmu pārliecināts, vai es to pareizi izprast, es gribētu dzirdēt sīkāku analīzi. Un vēl divi jautājumi Elijai Garenmājai. Jūs sacījāt, ka Atsevišķās valstīs ekonomika var tikt negatīvi ietekmēta. Jūs nosaucāt Dienvidu Koreju un vēl citas. Arī to es līdz galam neizpratu. Otrkārt, jūs atsaucāties uz eh, Donalda Trumpa taktiku sarunu laikā ar kongresu un ka Eiropas Savienībai ir tas jāņem vērā un jāizprāt, ko jūs ar to bijāt domājusi. Paldies, paldies. Nākošais runātājs eh, deputārs Pungners. Arī es gribu teikt paldies par šīm ļoti labajām prezentācijām. Man ir divi jautājumi. Pirmais. Vai jūs varētu vēlreiz atgādināt, runāt par tēmu, kas jau vairāk tika pieminēta. Kā Eiropa reaģēs, ja nonāks pie tā sliktākā gadījuma, respektīvi ASV atteiksies no šī līguma? tad noteikti šīs sekundārās sankcijas Eiropas uzņēmumiem un, un kā saprotu, tad nebūs iespējams šo sekundāro sankciju lielāko daļu tomēr novērst. Kā jūs saskatāt šo situāciju, piemēram, attiecībā uz finanšu sektoru šobrīd? Mūsu uzņēmumi taču ar to visu ir saistīti, un jautājums līdz ar to ir par, par to, vai jūs tiešām uzskatāt, ka Eiropa ir pietiekami spēcīga uh, lai varētu vērsties pret šādām sekundārām sankcijām no ASV puses. Otrs jautājums. Kā jūs vērtējat situāciju tīpaši attiecībā uz Ziemeļkoreju? Jau kopš ļoti ilga laika pastāv nu, tāda visai laba sadarbība starp Irānu un Ziemeļkoreju. Un ja mēs tagad šai līgumā pieprasīsim kaut kādas vēl nianses, un tad vēl eh, Trumps kaut ko tur darīs attiecībā uz uh, pieprasot sam, samazināt raķešu programmu, vai tas tiešām palīdzēs situācijai, jo Irānai jau joprojām, nu, ir viena kāja, tā teikt, arī Ziemeļkorejā. Un uh, viņiem tur arī ir, nu, saiknes un iespējas rīkoties. Paldies. Senjā Fandi. Paldies, Fandi kungs. Paldies. Bet tad, kad jūs esat viens no pēdējiem runātājiem, tad jau lielākā daļa jautājumu ir uzdots. Es uh, noklausījos Buhneru kungu jautājumu, un arī viņš pieminēja Ziemeļkoreju, un man bija tāds pats jautājums, un es jau biju priecīgs, ka to vēl neviens nav uzdevis, bet vēl ir viens aspekts Ziemeļkorejas sakarā, kas ir nepieminēts un mazliet atšķirīgā tvērumā, nekā to teica Buhnerkungs, un šeit ir runa par to, kā jūs prāt. Sarunas, ja tādas būs starp uh, Ziemeļkorejas un Savienoto valstu vadītājiem. Mēs nezinām, kāda eh, būs Trumpa reakcija 12. maijā, bet, jā, ja, viņš izlemj atkāpties no um, kopīgā darba plāna, tad kāds veistījums tas būs uh, Ziemeļkorejai, ja viņš grib noslēgt līdzīgu gadījumu, jo tam, uh, līdzīgu darījumu, jo tam ir jābūt līdzīgam uh, Ziemeļkorejas sakarā. Un vai vēl kaut kas netika pieminēts? Manuprāt, ka praktiski visi jautājumi jau tika uzdoti, un pats eh, deputāta Haģi Džordžo uzdotais jautājums mazliet atšķirīgā tvērumā par atšķirīgu Irānu nekā no tā tas, kā tā bija saruna procesa sākumā. Bet no manas puses tas ir viss. Paldies, un tagad es došu vārdu mūsu viesiem, kurš no jums vēlēties, vēlēsies sākt. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji, un paldies par um, to, ka jūs iedziļinājaties šajos jautājumos. Es varbūt atbildēšu uz dažiem jautājumiem, kas bija tiešām vietam un adresēti, un daži jautājumi arī palika atvērti, varbūt es arī atstāšu iespēju kolēģi atbildēt uz uh, šādiem jautājumiem. Pirmais jautājums uh, uzdevi Līdzes kundze par uh, dalībvalstu interesēm. Jūs zinat, ka dalībvalsts ir dažāds un arī dalībvalstu viedoklis ir dažāds par to, kā tālāk um, virzīt šo politiku pret Irānu. Uh, kā jau norādījāt, ir arī ziņojumi plašsaziņas līdzekļos par E3 valstu vēlēšanos, tālāk iet ar sankcijām, kas vērsts pret Irānas kodola programmu. Un izgaismojas arī dažādi iegūt dažādās valstīs, un tas nav nekas jauns. Ir ļoti grūti, ļoti grūti nonākt pie vienas pozīcijas attiecībā uz sankcijām no Eiropas Savienības puses. Bija grūti vienoties arī 12 gadu laikā rezultātā. Uh, Mēs nonācām līdz 2015. gadam un mūsu līgumam, un nu, tā ir daļa no Eiropas Savienības daudzveidības savās pieejās. Bet eh, šobrīd nav īpaši daudz laika tālāk attīstīt eh, šīs lietas, un eh, tāpēc ir jānonāk pie kāds nostājs. Un viens no elementiem, kas ir svarīgs šeit, ir tas, ka Eiropas Savienībai ir jāatrod šī kopējā pozīcija. Varbūt eh, tā nav pozīcija, ko atbalsta tikai trīs valstis, bet eh, to, tā ir jābūt tādai kopējai es politikai. Šeit, šeit izskanēja reģionālās sarunas. Reģionālās sarunas nenotiek. Um, ir priekšlikums tādas organizēt, un kā jau es eh, minēju, to vēlas Irāna. Irāna tagad uh, ir griba sākt sarunas. Uh, līdz šim tā tas nebija. Sauda Arābija um, gribēja šādas sarunas savulaik. Jautājums uh, ir par to, vai Eiropas Savienība un atsevišķas dalība valstis būtu gatavas izpaust savu, varbūt, pret, pretviedokli un iesaistīties sarunās. Bet Eiropas Savienības iesaiste Eiropas Savienības princips ir meklēt daudzpusēju risinājumu konflikta gadījumā. Un uh, varbūt būtu uh, pareizi šobrīd vismaz atsaukties uz uh, šo aicinājumu, ko tagad izsaka Irāņi, un padomāt par šādu sarunu iespēju. E, tad jautājums par to, kā, kā izskatīt, vai Irāna būs cita valsts, e, piemēram, 15 gadu garumā, ka 30. E, gadā beigsies šis līgums, mums varētu būt dažādas gaidas par to, ka, un cerības par to, kāda varētu izskatīties tāda pēc šiem gadiem Irāna. Bet tīri tāda juridiski tehniska situācija būs savādāk Irānā, ja tiks īstenot kodola vienošanās pēc astoņām, astoņiem gadiem. Uh, Irānai būs jāratificē papildu protokols. Tas ir dokuments, eh, kas līdz šim brīdim ir brīvprātīgi piemērojams saskaņā ar eh, kopīgo rīcības plānu. Un eh, papildu protokola ratifikācija ir saistīta ar ASV. ASV mm, uzsāks juridisku procedūru, lai atceltu sankcijas, ar, kurā, ar kurām draud šajā visaptvarošā līguma sakarā. Kā tas notiks, pagadām mēs nezinām, bet kopīgā plāna ideja ir tāda, ka Irāna, tad, kad beigsies šis rīcības plāns, vairs nebūs tādā pašā status quo situācijā, kā līdz tam brīdim, kad šīs rīcības plāns ir viss noslēgts kā vienošanās. Tālāk jautājums izskanēja par Saudārābiju. Tā, tā nav kungs ir aizgājis, bet viņš uzdev jautājumu par Saudārābiju. Jā, tā tad tā ir MPT locekla Saudārābija, bet tomēr nav viņiem tiesības izstrādāt savu kodolieroci. Tomēr izskanējuši ir draudi, ka viņi arī strādās pie kodolieroci, ja Irāna to darīs. Un e, ir šajā kodolieroču neizplatīšanas līgumā ir dažas valstis, kas domā par iespēju attīstīt savus kodolieročus. Uh, Jebkurā gadījumā vispirms eh, Saudārābija nāksies izstāties no kodolneizplatīšanas eh, līguma, tā kā arī Ziemeļkoreja, un tad nāksies sastapties ar tādām pašām sankcijām kā Ziemeļkorejai, kā arī tādām pašām, ko, ar kurām draudēja Irānai, tad, kad izskanēja draudi strādāt kodolierus. Uh, Katrā ziņā tas mm, nebūs mm, tā, tāds viegls mehānisms, un arī Saudārābija nav dots īpaši tiesības saskaņā ar noslēgto kodolieroču neizplatīšanas līgumu attīstīt savus ieročus. Jautājums ir par to, kā reaģēs Eiropa. Vai Eiropa var mm, protestēt, apstrīdēt šīs sekundārās sankcijas no ASV? Mēs šeit neizsakam minējums par to, ko darīs Eiropas Savienība. Mēs eh, cenšamies konsultēt eh, un izteikt savu viedokli par to, kā nevajadzētu veidot es pozīciju. Un arī Elī eh, teica mm, kā, par to, kā Eiropas Savienība varētu, varētu mm, rīkoties sekundāro sankciju gadījumā atbildot uz tām. Bet mm, t, tas ir tikai jautājums par to, vai šādas drošības klauzulas būs efektīvas. Um, pat ja līdz 12. maijam Eiropas Savienība būs gatava pasludināt uh, kādu virzību, kāda virziena, uh, bet um, šo, šobrīd uh, jautājums ir tāds, kur tiek um, izzināts pušu pozīcijas, mm, savas pozīcijas prezentēšanu. Un tā tad jāveido ir tāda konkrēta pozīcija, nostāja Eiropas Savienībai jāpaziņo sava pozīcija, lai, lai būtu skaidrība, ko Eiropas Savienība darīs, ja notiks sliktākais scenārijs. Ne tikai sliktākais scenārijs ir jāizskata, bet arī attieksme pret plašākiem jautājumiem. Ko darīs Eiropas Savienība sakarā ar plašākiem reģionāliem jautājumiem, kas ir saistīti ar drošību? Un ne tikai ir eh, šī te ideja, man nāk prātā, ka vajadzētu veidot tā kā visaptrošu paketi Eiropas Savienībai nostāja ziņā ir jāpasludina, ko tad Eiropas Savienība grib savās interesēs panākt. Thank you very much. I'll pick up on some of the points. Paldies, un es tagad uh, turpināšu runāt par aspektiem, kuriem kolēģis varbūt nepieskārās, vai tos papildināšu. Tagad runājot par Eiropas nostāju uh, un eh, Donalda Trumpa sarunu taktika. Diskusijas, kuras norit šobrīd attiecībā uz iespējamām jaunām sankcijām, ir neredz saistīts ar reģionāliem vai kodolieroču jautājumiem. Bet runāt par strīdīgiem jautājumiem ar Irānu ir runa par to, kā vislabāk tos risināt, un sankcijas nevienmēr ir vislabākais veids, kā panākt sev vēlamu rezultātu. Piemēram, tādos jautājumus, kas Irānai ir augsti strateģiski, piemēram, kodolieroču programma, šeit ir jāmeklē daudz smalkāka pieeja tam, kā. Ka nodalīt e, problēmu jomas ar Irānu, e, kuras e, var izsarāt ar sankciju palīdzību, un šeit domas var dalīties. Mūsu ekonomiskās virs ietekme uz Irānu pagaidām ir ierobežota. Un Šobrīd sankciju sekas varētu būt daudz zemākas nekā 2011. gadā, kad bija runa par enerģijas sankcijām, kas varētu izrādīties daudz eh, ar lielāku ietekmi uz Irānu. Un tāpēc mums ir jādomā par tādām sankcijām, kāda, eh, kas varētu maksimalizēt to politisko sfīru, kas ir samērā ierobežota attiecībā pret Donaldu Trumpa administrāciju. Un No Vašingtonas mēs dzirdām, kā Eiropieši pakļausies spiedienam, ja mēs turpinam uzturēt savu nostājumu pat iespējams. Eh, varētu paredzēt iespēju pagarināt sarunas pēc 12. maija un tālāk runāt par soļiem no Eiropas puses, par kodolu jautājumiem, par reģionāliem jautājumiem, var padarīt neiespējamu Irānai šo darījumu respektēt. Līdz ar to pirms mēs pieņemam kādu kolektīvu lēmumu par darbībām, mums ir jāsaņem stingras garantijas no savienoto valstu puses, ka viņi turpina būt daļa no šī darījuma. Šeit ir runa par pareizo sekvenci, kā lietas sakārtotas. Tāpat ir jāsaprot arī tas, kā Baltais nams darbojas šobrīd. Es nedomāju, ka kā jebkurš no mums varētu pilnīgi skaidri to paredzēt. Ir tik uh, augsts eh, neskaidrības līmenis, pat ņemot vērā arī mm, manus daudzos eh, Vašingtonas apmeklējums cilvēki turpina teikt, ka viņiem ir ļoti liela neskaidrība par turpmāko, turpmākiem lēmumiem gan attiecībā uz starptautisko, gan vietējo politiku un tālāk. Jautājums, kas izskanēja par Azijas valstu ekonomikām ir skaidrs, ka Dienvidu Koreja, Indija, Japāna e, ir ved sarunas ar Irānu, un viņiem ir sava ieinteresētība, lai mazinātu reģionālo eskalāciju. Un viņi ļoti cieši sekos Eiropiešu darbībām, un viņi apsveiktu lielā koordinācija ar Eiropu kā daļu no starptautiskās reakcijas un reakciju no savienoto valsta puses. Kāda būtu apvienotās karalistas loma visā šajā un um, vieta? Tai ir sava balss un vieta arī neraugoties uz tās vietu pēc 2019. gada, tāpat arī kā savienoto valsts sabiedrotājiem, un manuprāt, runājot par sekundāriem sankcijām no savienoto valstu puses, manuprāt, lēmums vēl nav līdz galam pieņemts, bet šī ir joma, kurā mums ir jāsadarbojas cieši ar Eiropas bloku ārlietu jautājumos par tehnisko pusi, kā tas viss notiks. Es domāju, ka vēl viss nav līdz galam noteikts par reģionālajām sarunām runājot. Tik pieminēt Saudarābija, bet runājot sīkāk, ir bijušas sarunas ar Irānu no Eiropas puses un Eh, pēdējās par Minhenes drošības konferences, kur Itālijas valdības, Francijas apvienotās eh, karalistes valdības runāja par, ar Irānu par reģionālās drošības jautājumiem un tīpaši par ģimenes jautājumiem. Šie jautā, šīs sarunas turpinās un Eiropiešiem baidzētu iespējams mazināt eskalācijas draudus reģionā un nākt klajā ar opcijām un alternatīvām šajā sakarā laikā, kad kopaina ir visai komplicēta. Tas fakts, kā Eiropa runā ar Vašingtonu, Teherānu, Izraelu, Saudu, arī Arābiju, mums piešķir patiesu pievienoto vērtību, lai mēs varētu stiprināts dezeska, deeskalācijas mehānismu. Tāpat pēdējais jautājums izskanēja par Ziemeļu Koreju, par šeit viedokļi dalās, bet kododrošības drošības kopiena ir daudz runājusi par to, kā Trumpa atkāpšanās no šī nolīguma varētu vēl pielieteļu ugunī eh, Ziemeļkorejas eh, gadījumā. Un kā tas būs ar Ziemeļkoreju tad, kad viņš ir atkāpies no šī nolīguma. Tas varētu būt viens no vissarežģītākajiem aspektiem visā šajā sarunu posmā. Tas ir nozīmīgi eh, globālai drošībai. Runājot par sarunu dinamiku Vašingtonā, ir jāizprot, vai administrācija, vai tā ir piemīt gan vēlme, gan arī tehniskā kapacitāte. Tu, īstenot augsti tehniskas sarunas ar Ziemeļu Koreju laikā, kad tāds sakās no kodoldarījuma ar Irānu. Tas viss būtu pietiekami rūpīgi jāizsver. Paldies, un tagad es došu vārdu diviem pēdējiem runātājiem. Aicinu izteikties ļoti īsi vispirms Anna Gomeša un pēc tam Līdzkungs. Paldies! Kad AFET delegācija nesen bija Irānā, mēs saņemām informāciju, ka liela daļa iemeslu, kāpēc daudz irāņi iziet ielās demonstrācijās pret režīmu gada beigās un gada sākumā, ir saistīta ar to, ka viņi nav apmierināti ar ekonomikas pārvaldību. Tas tika saistīts ar eh, visiem šiem militārajiem eh, pasākumiem Sīrijā. To brīdi mēs arī dzirdējām, ka iekšēji ir bijuši arī ļoti nopietnas sekas tam faktam, ka Izrēļi bija nobumbojuši instalācijas Sīrā, Sīrijā, kas svarīgas Irānai un tās iznīcinājuši. Zināmā mērā Gribētu, cik lielā mērā tam ir ietekme uz um, situāciju Irānā, uz notikumu attīstību tur. Un kā raugāties uz šo Irānas spēju pārvaldīt šo pretrunu? No vienas puses viņi saka, lūk, viņi bija sadamu, sadamu upuri ķīmisko ieroču jomā, un nu, tagad ķīmiskos ieročus izman, izmanto Asada spēki, kas, kurus viņi atbalsta Sīrijā. Kā jūs uzskatāt, kā, situ kā šo situāciju viņi iekšēji arī pārvalda šo pretrunu? Līdzkungs, paldies. Arnelīts, jūs jau minējāt um, drošības konferenci Jūs arī teicāt, ka jūs arī runājat par prezidentu. Es atceros, ka Makmasters savulaik teica, jāskatās ne tikai uz Twitter ierakstiem, ko, ko ar ko nāk klējā prezidents. Nu jā, bet Makmasters tur vairs nav laiks, vienkārši lido garām vēja spārniem. Un par Minhenes drošības konferenci runājot, eh, arī toreiz Netanjaho runāja par eh, par draudiem Izrēlai, un tas sasaistās ar Annas jautājumu. Tas parāda, cik ļoti sarežģīta ir Irānas loma šajā reģionā, bet lai kāds arī nebūtu Ziemeļkorejas jautājums, būtu tas svarīgākais arguments no mūsu puses. Mēs arī redzam šajā jomā virzību. Nu, piemēram, ja skatāmies, kā Kīms apmeklēja Ķīmu, Ķīnu, mm, cik. Uh, kā koncerti norisinās Ziemeļkorejā, Dienvidkorejā, šīs olimpiskās spēles un tālāk, bet tas ir tas spēcīgākais arguments, kas mums būtu arī jāpietur, respektīvi, jāpatur, respektīvi, vai jūs arī paredzat, ka ārlietu ministru padomē, kas norisināsies pirmdien, tik šis temats skatīts? Es gan nezinu, vai šeit ir kāds ārējās darbības dienestu pārstāvis, varbūt, ka tas ir jautājums, kas būtu jāuzdod Mogarīnī, ko viņa varētu tur apspriest, bet, nu, jā, gribētu vienkārši zināt, vai es šo jautājumu skatīs arī 12. maijā tālāk gadāmajās sanāksmēs. Jūs minējāt arī banku sektoru, un te jautājums, tas, protams, ir svarīgs. Mums nesen bija no Irānas delegācija šeit ES parlamentā, un viņi uzsvēra, Tas tika uzsvērts arī Mihans drošības konferencē, ka svarīgi domāt par vīdes aizsardzību reģionā, vai tas var būt tāds jauns spēles lauciņš, uh, par kaut kādiem ieguldījumiem, par aktuēm, tika runāts pat par smilšu vētrām un tam līdzīgi. Tās tika pieminētas jau Minhenes drošības konferencē, un arī zina Irānas delegācija to pieminēja. Tātad klimata pārmaiņu diplomātija varētu būt viens jautājums par tādām lietām kā ūdens, smilšu vētras un tā tālāk. Nu, jūtam, ka varbūt tā ir tāda joma, kur cilvēki varētu būt atvērti diskusijām, jā? Ja? Paldies, pavisam īsi no manas puses gribēju paturpināt to, ko teica kolēģis apsolos izteikties ļoti īsi, saka Mūdīs. Kundze, man likās ļoti interesanti tas, ko jūs teicat par citiem spēlētājiem no Āzijas, ka viņi vēlas ciešāk sadarboties ar ES un veidot šāda veida attiecības. Es vienkārši gribēju tikai jums vecāt, vai jūs zināt un esat apsvēruši arī to domu, ka, ja tas tā notiek, tad kā tas konkrēti izpaužas, un nu, izskatās, ka tas varētu attīstīties tā arī tālāk. Paldies, un tikai 5 minūtes vārds jums noslēguma atbildēm. Um, be... Centīšos izteikties īsi. Irānas sabiedrības viedoklis. Tādā valstī kā Irāna Reizēm ir ļoti grūti pārliecināties, kāds tad ir sabiedrības viedoklis visā valstī, bet es domāju, ka viens no tādiem svarīgākajiem um, aktīviem Irānā ir tas, ka um, iedzīvotāji ir sociālajos tīklos, nu, viņi ir informēti par notikumiem, un daudzi sako līdz debatām un tam līdzīgi. Bet mūsu izpratne, protams, sabiedrības viedokļi ir visai ierobežota. Uh, Bet, nu, tie avīžu virsraksti, kas parādās no, un, un arī demonstrācijas saukļi no Irānas, nozīmē, ka viņiem ir šāda saikne ar politiskajiem notikumiem. Un vērojam, manuprāt, zināmu publisko debašu līmeni šai valstī, un tas ir, nu, tāds rekorda augsts līmenis pēdējo gadu desmitu laikā. Uh, Nu, gan komentāri tiek izteikti, gan žurnālisti runā, raksta par to, profesori, plašas debatas risinās par to visu. Nu, ir kaut, nu, par, un tas notiek, de, un nu, debats notiek par jomām, kas iepriekš ir bijušas tabū. Un daudzi, kas iziet ielās, faktiski ir tie, kas tradicionāli tika uzskatīti par pamatvēlētājiem Islāma republikas kontekstā. Uh, Un nu, tas, protams, rada nākamo izaicinājumu Irānai, kas viņiem jārisina. Un šī paša procesa mm, sērdē ir šīs debates par steidzami nepieciešamām ekonomikas reformām, kam jānāk ir ļoti strauji Irānas gadījumā. Uh, Un, kā jau teicu savas runas sākumā, tas ir šeit liels sloks guļas tieši uz Irānas valdības pleciem par, mm, viņiem jāpieņem sarežģīt lēmumu par to, kas notiks ātrāk, par to eh, straujāk nākotnē, kā tiks dalīta šī ekonomiskā vara valstī. Protams, Un tas lielā mērā saistīts arī ar Irānas reģionālo darbību Sīrijā, Libānā un tā tālāk. Arī tas ir daļa, arī šie, šie jautājumi ir daļa no tematiem, kas parādās demonstrācijas aukļos. Bet es domāju, ka lielākais um, izaicinājums, kas arī tika uzsvērts, ir tieši ekonomikas rakstura jautājumi. Un arvien šī pieaugošā neapmierinātība ar faktu. Uh, ka sākotnējās cerības uz jaunā kodola darījumu bija ļoti augstas, bet, nu, jāsaka, šīs cerības netika attaisnotas. Un valdībai, vadībai šobrīd ir jāspēj uz to reaģēt. Kas attiec uz reģionālajām pār, sarunām un klimatu diplomātiju? Es vienmēr esmu iestājusies par šādām debatēm, un, klāt sakot, ceļojot pa šo reģionu, tur pārvietoties, bija tur, pa, nu, pirms divām nedēļām varu droši teikt, ka. Uh, Lai arī Irāna saka, ka viņi ir atvērti šādām sarunām, citas puses šajā reģionā tam tomēr vēl nav gatavs. Un tāpēc Irānas ziņā ir īstenot tādas darbības, kas radītu uzticēšanos starp partneriem reģionā, pirms šie partneri būs gatavi sarunām. Es domāju, ka mm, nu, labākais, ko mēs no Eiropas skatu punkta varam šobrīd darīt, ir vienkārši mudināt veikt šādus uzticēšanās veidošanas eh, pasākumus, bet es neredzu, ka pastāvētu kāda īpaša vēlme šādām sarunām eh, šobrīd. Drīzāk ir pastāv vēlme sāsināt situāciju, un tas, protams, rada bažas. Tālāk par koalīciju veidošanu es nezinu, vai kolēģi no ārējās darbības dienas ir šeit, bet man liekas, ka šobrīd arī šajā jomā īpaša aktivitāte nav bijusi. Bet, nu, es, protams, vienmēr gribētu, vienmēr iestājos par to. Es zinu, ka, piemēram, tiek regulārs tikšanās ar kolēģiem no Japānas Japānas, Dienvidu Korejas. Un tiek nopietni domāts par to, vai arī viņi varētu tikt iestrādāt šāda ārkārtas plāna detaļās un tam līdzīgi. Paldies, tas arī viss no manas puses lūdzu. Tagad jums vārds. Nu, trīs tādas īsas lietas, saka Adebāra kungs. Un pēc tam pievērsīšos Irānai un Eiropai par Ziemeļkoreju. Nu, gan droši vien visi šai telpā, un kā jau Velija teica, arī kopējā drošības sabiedrība visi eh, saprot, ka ka, nu, vērsties pret Irānu īsi pirms viņi tiekas ar Kīmo, ir ne, tā nepareiza doma, bet ASV uzskat, ka tas mm, mums nepiekrīt. Viņi saka, gluži otrā tas parāda mūsu spēku attiecībās ar Ziemeļu Koreju. Trumpam vajadzētu šo sarunu, šo darījumu vispār saplēst gabalos, jo tas ir tik vājš darījums un vienošanās un tā tālāk. Viņi uzskat, ka viņiem jābūt ir striktiem pret. Uh, um, Irānu un šo kopējo darbības plānu, un tas ir priekšnoteikums tālākām sarunām ar Ziemeļkoreju. Nu, es nesaku, es piekrītu šim uzskatam, bet nu, mums ir jāsaprot, ka tāds uzskats pastāv, un došie, nu, striktās līnijas ievarotāji Vašīnā, Vašingtonā arī uzsver. Vēl viena lieta, uz ko norādīja Elija, ir tas, ka ļoti dzīvīgi norisinās arī valstī, valsts iekšienē diskusijas par pašreizējiem notikumiem Eiropiešiem šajos visos jautājumos, protams, ir jāiest, jāiesaistās um, vidas aizsardzība, ekonomika, sabiedrības jautājumi. Šīs cerības tika liktas ļoti augstu, ļoti augsta latiņa bija, un uh, tas bija pavisam apzināti no Irānas vadības puses, jo viņi vēlējās vispār sākt šīs sarunas. Nu, un tagad, protams, šis um, iznākums ir tāds visai remdens. Uh, Un uh, Eiropa, protams, kaut ko var darīt lietas labā, tik piemirēta, ja VIB, tā nepieciešamība finansēt, eh, fi, piedāvāt finansējumu citās valūtās nekā dolāros, un Eiropa šajā gadījumā var aktīvi līdzdarboties ekonomikas progresa veicināšanā valstī uzmanīgi sakoja līdz notikumiem Irānā, un tas arī jāturpina tā darīt, jo tā ir sabiedrība, kas ir izslāpusi pēc atvērtības, pēc taisnīgākas iekšējās sistēmas. Un visbeidzot par ēs pieeju runājot. Jā, būtu ļoti labi, ja ārējās ja ārlietu ministru padomu pirmdien eh, par to runātu. Man gan nav šeit nekādas privileģēta rakstura informācijas par to, vai tas tā būs vai nē, jo reizēm kaut vai šādas diskusijas jau kalpo par signālu, ka es ir gatava kaut ko darīt vai gatavojas ļaunākajam eh, variantam un īsteno kaut kādus ārkārtas mērus un piesardzības plānus gatavo eh, un tas sarunu procesā parādītu citām pusēm, ka es nopietni uztver savas saistības. Un vispēdējais punkts, tas te, protams, atgriežamies atkal pie Brexit. Nu, ir viens vārds, ko grūti izrunāt un vēl grūtāk arī īstenot. Un tā ir kompartamentalizācija. Un tieši to es šobrīd daru. E S plus 3 to ir darījusi Irānas kodola darījuma ietvaros, un tas tā notiek arī tālāk. Un Tas attiec uz spēju raudzīties uz jomām, kur ir iespējama vienošanās, un tās nodalīt no pārējām, kur pastāv pretrunas un kur nav iespēja ne par ko vienoties. Domāju, ka šis jautājums, nu, kas tika pacelts attiecībā uz Lielbritāniju, e ES 27 dalībvalstis bez Lielbritānijas ja tas tā notiks, tad tādā gadījumā viņiem vajadzētu nodarboties tieši ar šādu pasākumu. Lielbritānija vajadzētu pievienoties tādās lietās, kur ir šīs kopējas intereses, kā piemēram kopējas rīcības plāns, bet kas attiec uz ES nostājotiesībā uz Irānu, tad mums vajadzētu būt spējīgiem kompertamantalizēt šo darbību un pārliecināties, vai mēs varam strādāt ar Irānu pie droš, reģionālās drošības, pie vidas aizsardzības jautājumiem, tāpat laikā strikti izturoties pret Irānu jautājumos, kur mēs nevaram piekrist viņu domu domu gājienam, jo viņi, protams, var kalpot kā tāds ļoti destabilizējošs aktors, reģi, eh, faktors reģionā. Nu, to arī ir īraņi gaida no ēs. Viņi, viņi varbūt to tā nepasaka, bet viņi vēlas, lai mēs esam strikti pret visiem un tāpat laikā esam atvērti šāda veida lepnām nācijas valstīm. Uh, Pateiksimies mūsu saviem ekspertiem, kuri mums sniedza ļoti nozīmīgu informāciju, tāpat arī pateicamies visiem klātesošajiem, un tagad mēs varam pabeiguši skatīt šo darba kārtības punktu, pāriet pie nākošā ar jaunu sapulcvadītāju. So good morning from my side. Labrīt. Saka jaunais priekšsēdētājs. Ir ļoti jauki atkal redzēt tik daudzus deputātus mūsu zālē. Droši vien laiks ir, nu, kas ir tik jauks pēdiņās, droši vien ir noteicis to, ka jūs esat tik ļoti mm, daudz šeit klāt. Es eh, citos apstākļos būtu aicinājis jūs visus apsēsties šeit tuvāk, un tad mums būtu tāda draudzīgāka atmosfēra, bet no apēt komitejā to mēs nedaram, tāpēc sēdēsim, kā no nu esam sasēdušies. Ceturtais punkts mūsu darba kārtībā ir visaptverošs un pastiprināts partnerības nolīgums starp Eiropas Savienību un Eiropas atomenerģijas kopienu un to dalību valsti no vienas puses un Armēnijas republiku no otras puses referents par šo atbildīgais ir, ir Laslo Tokeškungs. Es došu vārdu referenta kungam. Lūdzu, ja vēlties. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji kolēģi. Kā referents pirms stāstīt par savu ziņojumu, Es gribēju atzinīgi novērtēt progresu, kas ir panāks starp Eiropas Savienību un Armēniju. Šeit ir milzīgs progress divpusējās sarunās, ņemot vērā arī to, ka bijuši izaicinājumi. Tomēr tagad es gribētu uzreiz apsveikt Armēniju, jo Armēnija šogad Uh, svin 2800. gada dienu kopš galvaspilsētas Erevānas dibināšanu. Erevāna ir vis, uh, kristietības balts, visvecākā vieta ar kristietību. Un, uh, un Armēnija ir pārdējis arī komunistiskā mantojuma gadus, ir skārsies, sas, saskārsies ar visām sēkām, ir gājusi cauri demokrāti un ekonomiskām problēmām, <clears throat> un tāpat laikā ir gatava arī veikt visas nepieciešamās reformas, lai kļūtu par brīvu Eiropas valsti. Šī te visapdrošā pasivērtā partnerības nolīguma parakstīšana, kas notika 17. gada novembrī, dod mums arī tādu ietvaru, kur mēs varam strādāt kopā un savās ārējās attiecībās Eiropas Savienība arī izvērš savas eh, attiecības ar eh, partneru valstīm, balsoties uz cilvēktiesībām un likumvaras ievērošanu. Un um, tādā veidā ļoti svarīgi stiprināt attiecības ar Armēniju. Armēnija atrodas ļoti turbulentā reģionā un joprojām tā ir mums au, ļoti augsta prioritāte. Laba, stipra sadarbība ar Armēniju, kā arī ar kaimiņu valstīm, kas sadarbība ir balstīta uz uzticēšanos, caurskatamību un uh, Tas ir garants labklājībai visā reģionā un stabilitātei arī. Un ģeopolitiskā stratēģija ir mūsu mērķis un mums ir jāturpina darboties, iesaistot sadarbībā mūsu kaimiņu valsts. Un kā references gribētu jums apliecināt, ka es šo kontekstu paturēšu prātā, kā arī uh, paturēšu prātā to nepieciešamību, ka mums jārunā par reģionālām uh, lietām tādā neitrālā veidā. Es arī uh, ceru, ka mana kolēģa Nikolai Kundze arī paudīs tādu pašu ļoti līdzsvarotu pieeju, tad, kad viņi runās par Azerbaidžānas dokumentu. Pēc šiem ievadvārdiem es gribētu pateikt dažos vārdos par ziņojumu. Vispirms runāšu par politiskiem aspektiem un tālāk par ekonomiskiem aspektiem. Vispirms, e, pamatvērtību, cilvēktiesību ievērošana, likumvaras demokrātijas norma respektēšana ir tāds galvenais pavadiens, e, kas caurvīja visu ziņojumu. Un mūsu tālākas progress mūsu sarunās ir tiešā veidā atkarīgs no šo pamatvērtību aizstāvības. Uh, Mūsu Armēnijas partneri ir uh, uzrādījuši arī savu gatavību sadarboties tādā gaisotnē, un mēs turpināsim mūsu uh, sadarbību saistībā ar prioritāšu dokumentu, kur mēs parakstījām 2018. gada februārī. Un mm, tāpēc uh, arī savā ziņojumā par šiem jautājumiem pēdējiem es runāju atsevišķā sadaļā. Uh, Vietējās reformas ir jāturpina, ir, ir jāpāriet no prezidenta uz parlamentāro sistēmu. Tas ir jādara pakāpeniski, un par to arī ziņojumā rakstīt. Un pilsoniskai sabiedrībai ir jāturpina spēlēt lomu. Korupcijas apkarošanā ir jābūt eh, drošam partnerim valdības struktūrā sniedzot savus zināšanas. Eh, par Kalnu Karabahu. Mūsu mērķis ir redzēt, kā mm, izbeidz šis konflikts un kā atjaunojas miers. Un ziņojumā mēs rakstām, ka Eiropas parlaments gaida progresu šī pro, eh, konflikta atrisināšanas virzienā. Un es gribētu atkārtot Eiropas Savienības atbalsta starptautiskās sabiedrības centieniem. Uh, līdz priekšsēdētāju Mīnskas grupā ietvarā ir jāturpina pamatojoties uz mm, labi zināmiem principiem. Mēs piedāvājam risināt konfliktu tādā veidā, kas būtu pieņemams abām pusēm, fokusēties uz nepieciešamību, atrast risinājumu, un mēs arī saprotam, ka līdzīgu pieju arī eh, ieteiks kolēģi ziņojumā par Azerbaidžānu bet eh, tātad jāmeklē ir ilgspējīgs risinājums. Un te ir nepieciešama politiska drosme un arī ilgtermiņa stratēģija no Armēnijas un Azerbaidžāns līderu puses. Otrkārt, attiecībā uz mūsu tirzniecīskām un ekonomiskām attiecībām. Ziņojumā ir pasvītrots, ka mēs uh, Ļoti ceram, ka SEPA eh, dos jaunas ekonomiskās iespējas eh, Armēnijai, Armēnijas iedzīvotājiem, kas dzīvo vai arī kas atgriežas Armēnijā. Un eh, ziņojumā mēs apsveicam arī tādu darba padziļināšanu, varbūt pat vairāk nekā PTO ietvarā tieši saistībā ar, tiesībā ar pakalpojumiem, intelektuālā īpašam tiesībām un um, veicinot piekļuvi Eiropas Savienības produktiem, nodrošinot tirgus piemiņu. Enerģētikas jautājumi, vidas aizsardzība arī figurē ziņojumā un Ervānai ir jāturpina progress. Šai ziņā jārada darba vietas un jāmazina atkarība no energoresursu importa, kas varētu rasties eh, dēļ tā, ka ir nepieciešams izstrādāt zaļākus energoavotus. Un ņemot vērā, ka Eiropas Savienība ir pieredze zaļo resursu izmantošanas jomā, mums ir jāturpina pacelt mūsu sadarbību arī šai ziņā augstākā līmenī. Un ziņojumā ir atkārtots aicinājums no parlamenta puses, kas adresēts komisijai, kā arī ārējās darbības dienestam, nodot mūsu rīcībā detalizētu ziņojumu par to, kā tiek iztenoti starptautiskie līgumi, un mēs gribam saņemt tādu informāciju katru sešus mēnešus. Un tādā veidā tas palīdzēs mums uzraudzīt līguma īstenošanas procesu. Es labprāt uzklausīšu jūsu komentāru, dārgie kolēģi, uzklausīšu jūsu ierosinājumus un paldies par visu jau iepriekš. Sēpen, Mr. Tökeš. Paldies Tökeš kungam. Un tālāk nākamais runātājs ir Šauca kungs, kas ir ēnu referents, lūdzu. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsādātāji. Es gribu teikt paldies referentam par paveikto darbu pie šī ziņojuma. Paldies arī par to pieeju, ko viņš izvēlējās strādājot pie šī jautājuma un nu, lielisko sadarbību, uh, kas vērsta, nu, lūk, tieši uz ES un Armēnijas attiecībām. No savas puses varu teikt, ka pašos pamatos mēs piekrītam referentam, tāpat laikam iesniegšu arī vairākus grozījumus pārsvarā tie mm, vērsti uz šī līguma nostāju, ne tik daudz uz konkrētiem noteikumiem, bet gan uz kopējo šo situāciju par to, ka mm, Armēnijai jāspēj respektēt šī daudzvirzienu politika vienlaikus spētņot attiecības ar ES un tāpat laikā turpinot sadarbību arī Āzijas, eh, nu, Āzijas valstu ekonomikas sabiedrības ietvaros. Mūsuprāt, mēs savos grozījumos arī vēl tā precīzāk formulējam uh, Eh, šo iespēju risināt konfliktu situāciju Kalnu Karabahā. Es domāju, ka šai jomā mums jā, jānosaka līdzīgas prasības, kā to darām Azerbaidžānas gadījumā. Tas attiec arī uz Armēniju. Ir vajadzīgi, vied... mums taču ir bijis viedokļu apmaiņa šeit arī komitejā ar ārlietu ministriem no Armēnijas. Pirms pāris nedēļām vēl viņš bija šeit. Un uh, Viņš arī pats teica, ka es jāizdara lielāks spiediens, lai šīs puses veidot uzticēšanos savās pusēs un īstenotu samierināšanās pasākums. Jo šobrīd, eh, nu, ir no abām pusēm tāda pilnīgi nespēja iziet uz kompromisu. Vēlamies ehm, šādu saistošu vienošanos, kur tad arī pilnībā tiktu pielikts punkts vardarbībai Vispirmām kārtām jāsāk ar um, uguns pārtraukšanu un konfliktu pušu piesēdināšanu pie, pie galda, atbruņošanos. Un jābūt apusējai vēlmei atteikties no šādām konfliktējošām darbībām šajā reģionā, nonākot pie vēlmes atrisināt šo situāciju, bet mēs varam tādā veidā dot savu ieguldījumu. Un par ekonomikas aspektiem runājot. Mēs uzskatām par nepieciešamu Armēnijai vairāk izlīdzsvarot tautsēmniecību, ņemot vērā ES perspektīvas. Un, protams, ka um, viņiem vienlaikus ir interesi saglabāt savu klātbūtni Krievijas tirgu, bet te jābūt kaut kādam līdzsvaram daudzveidošanai. Un te jau runājam arī par Āzijas ekonomikas vienošanos, um, ko vēlamies atbilstīgi arī atspoguļot. Un varbūt vēl viena tāda neliela lietiņa par ANO un tam līdzīgi. Es domāju, ka mums arī šeit skaidri jāpasaka, ka Armēnija, kas līdz šim ir bijis tikai, kam līdz šim bijis tikai parakstītāji status, eh, at, viņiem vajadzētu arī ratificēt um, šos um, tiesību aktus. Un piedalīties mm, un attiecīgi um, ratificēt arī Kampala Ugandā 2014. gadā pieņemto vienošanos. Tas nodrošinātu, protams, tālāku spēcīgāku sadarbību. Bet, nu, paldies vēlreiz. Man tiešām bija prieks sadarboties ar jums un ar ēnu referentiem darbā pie šī ziņojuma. Paldies Šalca kungam un nākamais Štetinger kungs. Thank you for the floor, Mr. Chair. Paldies priekšsēdētāji. Liels paldies Tekešu kungam par ziņojumu. Izteikšos ļoti īsi Es domāju, ka mums vajadzētu apliecināt rezolūcijas tekstā Eiropas parlamenta atbalstu EDSO eh, grupas, Minskas eh, grupas priekšsēdētāju paziņojumam, kur nolūks ir atrisināt Kalnu Karabakas konfliktu konfliktu. Tad eh, tur ir iekļauta spēka ne, nelietošana, pašnoteikšanās un teritoriālā integritāte. Eh, tas ir arī minēts mūsu rezolūcijā par austrumu partnerību 2017. gada rezolūcija par austrumu partnerību. Tā ir. Paldies, paldies, Tetins kungs. Un tālāk Klermontī kundze. Thank you very much and uh, I'd like to Mūdīkundze. Paldies! Vispirms es gribētu pievienot savu komentāru tādā ziņā, ka es arī apsveicu šo vienošanos, kā arī saišu stiprināšanu, kas ir nodrošināta ar cepalīgumu. Tālāk, atbalstot tos komentārus, kas jau šeit izskanēja par jaunajām ekonomiskajām iespējām, kas ir saistīts ar šī līguma izmantošanu. Uh, Eh, mums ir jādara viss, lai šīs iespējas būtu arī izmantotas, lai tās neeksistētu tikai uz papīra vien, lai tās būtu kaut kas reāls, kaut kas tāds, ar ko var rīkoties, un lai tiešām šeit varētu arī veidot sadarbību ar MVU, lai varētu veicināt eh, tādas dzīvelīgas informācijas eh, un sabi, mm, ekonomikas veidošanu. Un vēl ir viena lieta, kas šeit arī skanēja par cilvēku tiesību stiprināšanu un demokrātiju. E, šī te mm, cilvēktiesību nepārkāpšana demokrātija ir pieminēta arī e, ziņojuma tekstā, un referenta kungs ir rakstījis, bet jānodrošina īstenošana. Es šeit gribēju arī pieminēt e, personu tiesības, atsevišķu individuālās tiesības, piemēram, veselības aizsardzība darba vietā. Darba drošība, un tas ir ļoti svarīgi arī evolucionāri jānodrošina uh, lai visi sabiedrības locekļi arī gūs labumu no šī nolīguma. Un tagad pēdējais punkts, kas ir saistīts ar komunikāciju. Mēs esam jau to redzējuši citos nolīgumos un arī šeit tā kā tas ir augsta līmeņa nolīgums starp Eiropas Savienību un uh, Armēnijas valdību, ir jāseko eh, tam, lai cilvēki uzzina par šo svarīgo nolīgumu, lai tas tiek komunicēts mm, pilsoņiem, iedzīvotājiem, lai visi zina, kādus ieguvumus dod šāda nolīguma noslēgšana, un arī jāstāsta par to, ka mm, šī ieguvuma no nolīguma attīstās tālāk, kas ir iegūstams tālākajā perspektīvā, tāpēc komunikācija ir tagad tāds pavadiens, kas būtu jāliek un jācaurvī, kuram mm, mūsu visus nolīgums. Paldies, Mūdīkundze! Un, ja vēl nav, ne, vairāk nav neviena runātāja, un es neredzu, ne, tur es gribēju arī atzīmēt šo vienlīdzības likumdošanu, ka to arī vajadzētu atspoguļot Armēnijas iešā likumdošanā, un tas bija klāt papildinājums pie darba drošības vai slikts aizsardzības darba vietā. Un uh, gatavojoties uh, šim darbam, uh, droši vien jūs atcerēsieties, ka mēs Mēs arī tikāmies ar Edvardu Nalbandiāna kungu, e, kas, e, tas notika februārī. Nalbandiāna kungs ir, Nalbandiāna kungs ir Armēnijas e, ārlietu ministrs, un drošināts arī tiešo sanāksmi. Tur mēs fokusējāmies uz reģionāliem jautājumiem vairāk. Mēs nerunājām principā un tikai par šo partnerības nolīgumu. Bet konsekvences labad jāsaka, ka mūsu darbs pie šī ziņojuma notiek paralēli um, ar darbu pie ziņojuma, kur referenta ir Nikolaits Kundze, un tas ir ziņojums par Azerbaidžānu. Un mēs arī organizēsim tā, lai balsošana par šiem tekstiem visiem mm, trim notiktu vienā eh, dienā. Tad 11. Eh, no rīta rīt ir termiņš grozījumu iesniegšanai par Armēniju. Un Tālāk mēs esam nonākuši pie padomas rekomendācijas par 73. apvienotās organizācijas eh, ģenerālas asamblejas sesiju. Jāsaka, tas ir diezgan mūsinoši. E, šodien tad neveikla šī situācija, e, jo es stāstīšu par šo ziņojumu sēdējams priekšsēdā vietā, un tas varbūt svītros no protokola ārā. Īsnībā e, man vajadzēja apsēsties to šiem blokus vietā, bet, nu, no otras puses kāda atšķirība, kur es sēžu. Un kā katru gadu mēs šajā ziņojumā redzam iespēju runāt par Eiropas parlamentam, iespējām sadarbībā ar ANO, kā arī mūsu reakcijas to uz pašiem mazākajiem jautājumiem, kuriem nodarbojas ANO organizācijas. Bet pirms es detalizētāk stāstīšu par savu ziņojumu, es gribētu izvēlēties varbūt vienu no aspektiem, kas jau īpaši ilustrē sarežģītību mūsu darbā pirms diviem, divām dienām. Uh, Um, ANO debatēja par iespējamo ķīmisko uzbrukumu Sīrijā. ANO tika diskutēts par to, kā mēs varētu uh, reaģēt uz um, šādiem noziegumiem. Un uh, kā ieras uh, arī šajā gadījumā viena um, superlielvara nobloķēja. Uh, šo priekšlikumu un sanāca dalīts priekšlikums, bet īstenībā nekas nenotiek dēļ šiem veto un cilvēki tur, turpina ciest. Tas ir viens no sakām, ko izraisa veto iespēju mehānisms, un šo veto mehānismu iespēju ir ir jāreformē. Un mēs atbalstam ģenerālsekretāru viņa vēlēšanās uh, reformēt Un mēs uzskatām, ka drošības eh, struktūras tomēr ir jāsakārto tā, lai šī organizācija varētu darboties fokusētāk un, un um, operatīvāk. Un mēs saprotam arī, ka drošības padome ir nolūks izdarīt tādas būtiskas izmaiņas, lai šīs, šīs te eh, darbības saskaņota ar ilgspējīgas attīstības mērķiem līdz 2030. gadam. Uh, Mūsu mērķis ir censties mainīt drošības padomas kompozīciju, lai tas labāk atbilstu mm, mūsu mm, realitāti, varbūt mm, gribam arī iegūt pastāvīgu vietu šajā padome Eiropas Savienībai. Bet mēs šoreiz nenosauksim pilnīgi visas valstis, kur ir konflikts. Tas nenozīmē, ka mums ir bail norādīt uh, uz konkrētām valstīm, bet mēs AFET komitejā esam fokusējušies uz visām šīm valstīm pēdējo 12 mēnešu laikā. Jāsaka, nožēl, nu, eh, ka mm, problemātika bija līdzīga arī tad, kad mēs rakstījām par 72. ANO sesiju. Ļoti daudzās vietās nav atrisinājušies konflikts starp sesijām. Attiecībā uz kara situāciju šeit ir jārunā arī par citiem jautājumiem, piemēram, seksuālā vardarbība, izvarošana joprojām tiek izmantoti kā ieroči un arī tos uzskata par kara noziegumiem. Tāpēc mēs aicinam stingrāk aizsargāt sievietes un meitenes konfliktu zonā. Runājot par masu iznīcināšanas ieročiem un par šo ieroču neizplatīšanu, mēs atbalstam visas ANO aktivitātes, uh, arī mēs atbalstam pilnībā ieroču neizplatīšanas, netirgošanas līgumu. Mēs aicinām pilnīgi visas valstis parakstīt šo nolīgumu. Par cilvēktiesībām mēs ar bažām raugamies, kā attīstās situācija, kā tas attīstās saistībā ar pilsonisko sabiedrību. Mēs uzskatām, ka cilvēktiesības nav dalītas, tās ir savstarpēji saistītas un tās nedrīkst ignorēt. Tad, kad mēs runājam par eh, cilvēku tiesībām, mēs atbalstam arī nolīgumus eh, migrācijas jomā, kas tiek noslēgti globāli. Mēs atgādinam starptautiskai sabiedrībai, ka ir nepieciešams dot arī finansiālu atbalstu ANO cilvēktiesību komisāra birojam, lai pilnībā bēgļus aizsargātu var, eh, visās, visās valstīs. Un visbeidzot, mēs apliecinam vēlreiz mūsu gatavību darboties saskaņā ar Parīzes klimata konferences mērķiem. Mēs atbalstam arī šo mērķu īstenošanu globālā līmenī. Es gaidīšu ar interesi jūsu rekomendācijas, runājot ar ēnu referentiem. Un 25. aprīls ir grozījuma iesniegšanas termiņš. Un paldies! Un tagad mums ir vesela rinda kolēģu. Es eh, gribēju sākt ar Tekeša kungu. Uh, Kas Kovačenko kunga vārdā runās? Kovačevs kundze. Kovačevs kungs. Lūdza, lai es nolasu viņa prezentāciju par šo te jautājumu. Un tā kā es uh, kā ziņotājs par diviem iepriekšējiem ziņojumiem par ANO organizācijas ģenerālo asamblējas gribētu apsveikt Freunda kungu par šo tekstu. Tas ir labs teksts, labs pamats kompromisam. Mēs esam konstatējuši, ka šī gada projekts mm, nepievien specifiski valstis. Un mēs būtu priecīgi, ja referents mm, varētu mums arī paskaidrot, vai tā tas paliks arī galējā teksta versijā, vai arī šie punkti, kas ir raksturīgi konkrētām valstīm, par tiem ir jāraksta caur grozījumi. Mēs eh, esam pateicīgi Freunda kungam par to, ka viņš ir eh, apliecinājis, ka nepieciešams visaptveruši reformēt ANO, ieskaitot arī to, ka ir nepieciešams reformēt ANO drošības padomu struktūru. Un tas būtu jāpārceļ uz eh, ziņojuma pirmo daļu. Uh, Tātad ANO drošības padomu reforma ir nepieciešama, bet ir nepieciešams arī stingas konsens, lai varētu atdzīvināt ANO ģenerālas asamblējas darbu, lai uzlabotu saskanīgumu un koordināciju e, starp visām ANO institūcijām. Un kā iepriekšējos gados arī šajā ziņojumā Tautas partijas grupa gribētu vēlreiz atkārtot, un stingri apliecināt, ka visi cilvēku tiesību aspekti, par kurām valsts vienojušās ANO struktūrās, ir universāls tiesības, ne, nedalāms tiesības, savstarpēji saistītas tiesības un savstarpēji atkarīgas tiesības. Un šo tiesību ievērošana noteikti ir jānodrošina. Un tādā ziņā mēs uzskatām, ka ziņojuma tekstā pietrūkst uh, ļoti svarīga daļa, kas attiec uz uh, cilvēktiesībām un likumvaru tieši šajā sadaļā. Te nav pieminēta reliģijas vai ticības brīvība. Un mēs turpināsim virzīt un atbalstīt ticības un reliģijas brīvības konceptu. Un arī mēs esam konstatējuši, ka iztrūkst šajā tekstā arī atsauci uz, uz terorisma apkarošanu. Cīņa ar terorismu šodien nav. Šajā gadā nav. Un mēs uzskatām, ka tomēr aizsardzība pret terorismu ir ļoti svarīgs uzdevums. Tautas partijas grupai ir ļoti svarīgi viennozīmīgi nosodīt terorismu. Un uh, Mēs paužam mūsu atbalstu visām darbībām, kur mērķis ir sakaut un iznīcināt teroristu organizācijas, jo īpaši tās, kas ir saistītas ar ISIS Daesh. Par diskusijas sākšanos, uzsākšanu, kā varētu sākt diskusiju par klimata bēgļiem vai klimata migrantiem. Šeit Tautas partija nebūtu norādījusi uz šādu nepieciešamību. E, tas būs diezgan sarežģīti mūsu grupai runāt par šīm kategorijām. Un sadaļā par mieru un, un drošību ir pieminēta Āfrikas Savienību, bet nav pieminētas citas reģionālās vai subreģionālās organizācijas. Un secinam, e, kā jau es teicu, Šis eh, projekts eh, rada ļoti labu bāzi kompromisam un ir iespējams arī izrādāt labu galējo tekstu, par ko mēs arī šī gada beigās varētu balsot plenārsēdē. Paldies! Thank you very much, Mr. Turkish. I come back to your questions at the end of. Paldies, Turkish kungs. Es atgriezīšos pie jūsu jautājuma runas beigās. Nākošais tagad runātājs ir Šalts kungs. Nē, Lokvīlers kundze. Šalts kungs tomēr that we are for gender quotation so that you can start. Jūs varbūt tīri dzimumu līdztiesības vārdā, bet eh, varat sākt, bet tā kā man tiek dots vārds, tad es sākšu ar viedokļu izklāstu uzdevums bija sarežģīts, un varam piekrist arī tas, ka šis brīdis, kad mēs gatavojam parlamentu nostāju par 73. ģenerālu asambleju, nozīmē, ka mums ir jāņem vērā starptautiskā situācija, kura, di diemžēl, var tikt raksturot ar pieaugošiem kardraudiem ne tikai reģionālā, bet arī globālā mērogā, un tāpēc es gribētu aicināt saistīt šos izaicinājumus ar lielākos apvienoto nāciju uzdevumu. Sasniegt 20, 2030. gada ilgspējas attīstības mērķus, un šeit ir atlikuši vēl 12 gadi visu 17 mērķu sasniegšanai. Domāju, ka mums tādā veidā var būt iespēja diskutēt par to, ko mēs varam eh, izdarīt šo mērķu sasniegšanā, par mieru stabilitāti, reformēt eh, apvienoto nāciju sistēmu, tāpat Birmas mie, eh, jautājums par miešu, mieru drošību, lai arī mēs varētu pilnībā iekļaut eh, politikas un drošības eh, jautājumus. Daudz vairāk eh, runāt par atbruņošanos, par cilvēktiesību jautājumiem, demokrātiju tiesiskumu un ņemtu vērā mūsu iespējas un pienākumus lai veidotu globālu migrantu un bēgļu uzņemšanas tekstu. Tāpat klimata diplomātija, klimata e, pārmaiņas ir lietas, kas mums ir jāņem vērā tad, kad mēs saistām šo ziņojumu ar ekonomisko attīstību, ar citām lietām, lai varētu runāt par starptautisko daudzpusējas sadarbības paplašināšanu un izmantot mūsu rīcībā sošos rīkus daudz labākā un atbildīgākā veidā. Mēs gribētu šeit cieši sadarboties ar jums un uh, Eh, turpmāk attīstīt tālāk šo ziņojumu, kur, kurā eh, jūs esat eh, mazāk skatījis atsevišķus aspektus, un es domāju, ka mēs atlikušajā laikā paspēsim to izdarīt. Paldies, Šalts kungs, Slauk Bīlars kungs, paldies, priekšsēdētāji, paldies, referenti. Arī mēs uzskatām, ka šis ir ļoti labs ziņojums, un tas pasvītro būtiskākos tematus Mums ir jāuzsver e, nākošā ģenerālās asamblejas sesija. Par grozījumiem runājot, esam gatavi runāt par apdraudējumu daudzpusīgumam un pasvītrot mūsu apņemšanos atbalstīt daudzpusīgumu. Mēs vēlamies pasvītrot to, kā ir svarīgi Eiropas Savienībai šajos formos runāt vienot, vienā balsī, kā arī norādīt uz pēdējo gadu vienotības trūkums starp dalībvalstīm, kas vāģina Eiropas Savienības nostāju uzrunājot apvienotās nācijas. Tāpat arī uzsver cilvēktiesību svarīgumu Dānijas cilvēktiesība institūts nesen norādīja, ka 90% ilgtspējīgas attīstības mērķi ir atkarīgi no cilvēktiesību progresa, kas parāda cilvēktiesību um, iekļaušanu pašā uzmanības centrā. Tāpat ir jāapsveic nodaļa par ilgtspējīgu attīstību, jo tas ir atsevišķi vēl šos gadījumos ļoti būtisks jautājums, un, kā sacīja Šotskungs, ir būtiski pasvītrot mūsu apņemšanos sasniegt uh, darba kārtības 2030 mērķus. Mēs iesniegsim grozījumu par um, mieru un drošības darba kārtību, tā ir jauna ANO ģenerāla eh, sekretāra iniciatīva un mēs iesniegsim grozījumu pār vidas tiesību iniciatīvu. Mēs apsveicam šo iniciatīvu un vēlamies šo elementu atbalstīt un visbeidzot pār drošības padomi. Mēs vēlamies atsaukties uz vairākiem reģioniem, kur apvienotās nācijas ir kā miera veidošanas un uzturēšanas spēlētājs. Un, un kopumā es domāju, ka mums izdosies sagatavot labu ziņojumu. Paldies, Mūdī kundze. And, uh, exactly that... Paldies. Paldies, tieši jau kā es būtu domājis, īsts, vienkārši ziņojuma projekts, pie kā turpināt darbu. Pieķeroties tikai varbūt pāris lietām, ANO drošības padomu, jūs jau teicāt savos sākuma komentāros, ir pilnīgi skaidrs, ka tur ir nepieciešama reforma, ja vēlamies, lai šī drošības padome varētu darboties efektīvi, ņemot vērā, kāda izaicinājuma ir tās priekšā globāli šobrīd. Otram kārtām atzinīgi vērtēja faktu, ka jūs prioritāti esat devuši sieviešu lomai konfliktu pre, m, mm, profilakses un novēršanas situācijās. Es droši vien ieslēgšu arī grozījumus, kas vēl vairāk spēcinās šo punktu par sieviešu tiešu iesaistīšanos miera procesos, jo pastāv nedaudz pierādījumu, bet ir spēcīgi par to, ka ilgtermiņā tam ir liela ietekme, liela ietekme uz ilgtspējību miera procesos, tajos gadījumos, kad sievietes ir bijušas tajos iesaistītas. Tālāk raugoties uz neizplatīšanas, ieroču neizplatīšanas sadaļām, kas atiekļauts ziņojumā, nu, varbūt ņemot vērā pašreizējais notikums Lielbritānijā un Sīrijā, varbūt būtu vēlams pievērsties konkrētāk arī tieši ķīmiskiem ieročiem. Tā, lai tas tā pavisam skaidri tiek atspoguļots šais pantos. Un tālāk, kas izriet no mūsu iepriekšējiem debatēm, jādomā par to, vai varbūt būtu vērts iekļaut šeit atsauc, atsauc arī uz šo visaptverošo kodoļu ieroču neizplatīšanas plānu, par ko nu pat iepriekš diskutējām. Un visbeidzot, vēlos arī vēl, tāpat kā citi, paust atbalstu jūsu AB gala pēdējiem pantam, kur jūs paužat atbalstu un aicināt īstenot debatas par klimata bēgļu jautājumu un par to, ka nepieciešama juridiska definīcija šāda veida e, lietā. Domāju, ka tas ir kaut kas tāds, kam mēs arī būtu gatavi šai ziņojumā pievērsties. Paldies! Tas paldies, saka priekšsēdētājs. Nu, tad tagad priekšsēdētājs dod vārdu referentam, tad es pats dodu vārdu sev pašam. Esmu ārkārtīgi pateicīgs par visiem šiem eh, jaukajiem vārdiem, ko jūs lielākoties paudāt, neskatoties uz to, ka jūs vairākus jautājumus ziņojumā, nu, tomēr vēl nesaskatījāt, bet, nu, tāda jau varbūt arī ir tā doma. Kā jau lielākā daļa no jums to droši vien zina, mūs ierobežoja tas, ka bija ierobežots eh, zīmju skaits, vārdu skaits. Tas vienmēr jāņem vērā šāda ziņojuma sagatavošanā. Ja jūs redzētu, kāds bija sākotnēji ziņojums, tas bija trīsreiz tik garš, un tur tiešām parādījās visi lielākoties tie mm, iebildumi, ko jūs arī paudāt attiecībā uz valstīm, ko jūs pieminat un tam līdzīgi. Nu, problēma šo valstu gadījumā ir tāda, ka jūs pieminat trīs vai četras, četras piecas, nu tad vienmēr parādīsies kāds, kas teiks, nu, bet kāpēc jūs neminējat arī sesto, un vēl tad to valstu, vēl to, un nu, šī iemesla pēc mēs nerunājām par konkrētām valstīm, bet tas bija arī, jā, nu, tīri ierobežot sagatavotā teksta mm, prasību dēļ, bet jūs jau zināt, ka ar grozījumiem jums ir iespēja atkal šeit iekļaut katru valsti, ko nu vēlties redzēt pieminētu šajā gala ziņojuma versijā. Nu, protams, tas attiecas arī uz cīņu pret terorismu, kas, protams, parādās katrā ziņojumā pēdējā laikā, bet šoreiz šogad to šeit neietvērām, tāpēc, ka mums bija eh, citas lietas, kas uzsveramas un tos, ko jūs minējāt, Mūdīs kundze, respektīvi sieviešu loma miera procesā. Tas ir, tā ir ļoti lieliski, te pilnībā jums piekrītu, un tā kā mums šī saruna jau ir bijusi iepriekš, uh, Eh, nu pat šis kopējais visaptarošais pā, plāns ar virā par Irānas kodolu vienošanos. Arī šajā kontekstā sievietēm bija milzīga loma spēlējama teksta sagatavošanā, kā mēs labi zinām, gan no Eiropas puses, gan arī gan no citām startautiskajām iesaistītajām pusēm. Uh, Tāpēc esmu pateicīgs jums un ceru, ka jūs tiešām vēl vairāk tādu spēcīgāku formulējumu iekļausiet par šo jautājumu savos grozījumos. Vēlreiz tātad visiem paldies, paldies par šīm dzīvīgajām diskusijām. Gribu jums arī atgādināt, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 25. aprīlis. Kas tālāk? Tālāk mums paredzēts viesis. Eh, turklāt notiks saruna aizslēgtām durīm. Gan jāsaka, tam atsimredzot nebūs īpaši liels eh, pārmaiņas gaidāmas, nu, cilvēku skaita ziņā, bet vienkārši gribētu tad, nu, lūgt tos, kas nav piedrīkšā tāpā, tos atstāt šo telpu, savukārt palikt var tātad deputāti. Nu jā, lūdzu.